Colleagues, good afternoon. Sveicināt kolēģi šajā pēcpusdienā. Varbūt varētu sākt darbu un vispirmām kārtām es vēlētos sveikt mūsu vidū kolēģus un priekšādātājus no ITRES Eh, šodien mums ir Tran un Itrē komitejas kopīgā sanāksme. Un tas attiecās uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Pirms es dodu vārdu referentiem. Es gribētu pateikties gan priekšsēdētājām, gan arī sekretariātam par labo savdarbību, kas mums ir bijusi. Uh, Mums šķita, ka ir ļoti svarīgi, lai ITRE un TRAN strādātu kopā, un es esmu ļoti pateicīgs par atbalstu, kuru jūs un jūs kolēģi mums sniedzāt Šai sanāksmes daļai ir atsevišķa darba kārtība, un es centīšos pie tās pieturēties. Es gribu tikai jums atgādināt, ka mēs šeit pieturamies pie 51. reglamenta panta. Mēs vienojāmies, eh, kā mēs strādāsim saskaņā ar šo pantu, un gan mūsu referenti, gan jūsu referenti tiksies un pēc tam sagatavos vienu ziņojumu. Šī sanāksme tiek vienlīdz vadīta uh, ar abu priekšsēdētāju palīdzību. O, un sanāk, šoreiz e, sanāksme vada uh, transporta komitejas vadītājs, nākamreiz tas būs Santorī kungs, kas ir itre priekšsēdētājs, un e, jebkuram loceklim ir tiesības izteikties e, jebkurā laikā. E, ja jūs vēlaties izteikties, lūdzu, dariet mums to zināmu. Es gribētu lūgt tagad Satorī kundzi dažiem ievadvārdiem un pēc tam došu vārdu līdz referentiem, bet vispirms Satorī kundzi lūdzu. Grācie, prezidente, benvenuti. Paldies, priekšsādātāji, laipni sveikti visi. Tā ir pirmā reize, kad ITRE komiteja piedalās šajā procedūrā saskaņā 51. pantu. Mums, mūsu komitejai, tā ir pirmā reize. Priekšlikums kas attiecas uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. ir ļoti apjomīga, un pateicoties mūsu kopīgajam darbam, mēs domājam, ka paredzētais finansējums veicinās strateģisko mērķu sasniegšanu infrastruktūras savienošanas instrumentam enerģētikas un transporta jomā. Visu šo iemeslu dēļ es uzskatu, ka kopīgā sēde ir ļoti pamatota. Uh, Mēs pēdējā laikā esam labi pastrādājuši visi kopā, un es domāju, ka mēs varam turpināt šo sadarbību pēc šīs šo, kopīgi pavadītās dienas. Paldies, Satorī kundze. Tālāk es došu vārdu Gornam Farmam no budžeta komitejas, jo mēs visi esam atkarīgi no budžeta komitejas, un tād es ļaušu izteikties līdz referentiem Valēnija kundzei no Ītres un pēc tam Ajāla Senders kundzei. Goran, bet došu vārdu vispirms jums lūdzu. Well, thank you. Uh... Paldies. Es varu izteikties diezgan kodolīgi, tāpēc, ka man nav daudz ko teikt par uh, dokumentu kā tādu, jo mēs esam uh, pārnājuši tikai uh, projektu obligāciju jautājumu, un pašlaik tas ir pilotu fāze. Un um, tad, kad runa ir par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, tad šie, šīs obligācijas ir ļoti svarīgas. Tagad mēs koordinējam budžeta pārunas. Mēs esam izveidojuši kontaktgrupu parlamentā. Uh, kuru vada mūsu priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs. Mums ir arī pārrunu grupa. Un šajā kontaktgrupā ir arī svarīgi reizi pa reizai iekļaut specializētos komiteju locekļus. Un tas nozīmē, ka pašlaik mēs domājam par to, kā koordinēt visu specializēto komiteju darbu par 60 juridiskajiem instrumentiem, kurus mēs pašlaik apspriežam parlamentu iekšienē, un kā to visu sakombinēt finanšu ietverā kā tādā. Mums ir jācenšas izstrādāt tik daudz, eh, cik vien iespējams parlamenta iekšienē, taču Mēs nevaram neko izlemt tik ilgi, kamēr mēs nezinām, ko nolems padome, bet mēs zinām, ka um, padome piedāvās tā saucamo pārrunu kasti, kurā būs virkne uh, um, kopīgu nostāju, ko iesniedz dalība valstis. Mēs nezinām, cik tālu tās sniegsies, cik tās būs detalizētas, vai tās pieminēs kādus konkrētus ciparus vai tikai principus, un tad pārunas sāksies uh, rudenī. Tas nozīmē, ka ja viss labi izdosies, taču es tagad gribu jums atgādināt, ka mēs esam ļoti sarežģītā situācijā. Uh, tagad, kad runēja par finanšu ietvaru. Tā kā ir virkne dalību valstu, ir nolēmušas, ka ir jānogriež 10% no kopīgā finanšu ietvara. Ja tāda būs arī padomēs nostāja, tad mums būs ļoti uh, Uh, liels grūtības īstenot mūsu politikas, lai cik labas tās arī nebūtu. Tā ir informācija par to, kā mēs vedīsim pārunas. Un, protams, mums ir jāspēj rast vienošanos par mūsu galvenajām prioritātēm. Un man šķiet, ka viena no lietām, kas mums būtu jāuzsver, ir tas, ka mums ir nepieciešams budžets investīcijām. Uh, Un, protams, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ir viena no labākajām investīcijām. Nu, lūk, tas arī viss, ko es gribēju teikt ievadam, un esmu gatavs klausīties. Paldies, uh, Ferma kungs. Varbūt es tagad varēšu lūgt Valiena kundzi, e, kas ir no ītras komitejas. Jā, paldies priekšsādātāji par to, ka man e, devāt vārdu. Es ļoti priecājos, ka varu jūs uzrunāt šajā pirmajā apvienotajā sanāksmē. Vispirms es vēlētos pateikties e, Rikē un Ajālas Senders kundzēm par sadarbību. Trīs referenti strādāja pie viena dosjē. Un, protams, tas bija uh, sarežģīts uzdevums, bet mēs ļoti labi sadarbojamies. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ir jauns dosjē, un tāpēc būtu interesanti kolēģus ar to iepazīstināt, lai uh, tādā veidā radītu debatas šajā instrumentā ir paredzēts investēt 15 miljārdus eiro, lai uzlabotu transporta tīklu. 7 miljārdi tiks izmantoti, lai uzlabotu transporta tīklus, lai uzbūvētu arī trūkstošos ceļu posmus, transporta posmus un a, atbrīvotu um, ļoti noslogoto uh, transporta uh, posmus. Enerģijas sektors saņems 9,8 mm, miljārdus eiro. Tāpat ir jāpalīdz sasniegt Eiropas 2020 stratēģiju. Telekom sektors arī saņems diezgan lielu naudas summu un projektu obligācijas arī tiek eh, skatītas kā CEF pakotnes ietvars. Um, uh, šis instruments ir jāskata nākošo uh, gadu 14. līdz 20. daudzgadu budžeta ietvara kontekstā. Eiropas 2020 stratēģija ir paradigmas maiņa. Tas nenozīmē tikai mainīt izdevumus, bet gan mainīt mērķus. Sinerģija Eh, vienmēr ir bijusi Eiropas projekta pamatā, un tā ir bijusi arī kā Eiropas pievienotā vērtība. Visur, kur mēs varam, mums ir jāspēj vienkāršot programmas. Es domāju, ka CEF tiešām spēr pirmo soli pareizajā virzienā. Tomēr mēs sastopamies arī ar finanšu grūtībām. un uh, pagaidām šīs finanšu grūtības tikai daļai ir bijis iespējams atrasināt. Bez tam uh, fiskālās disciplīnas noteikumi uh, vēl nav pietiekami, tāpēc pašlaik vairāk nekā jebkād Eiropai ir jākļūst konkurētspējīgai un tā ir uh, um, ilgtermiņā jāattīstās, un šai attīstībai jābūt ilgtspējīgai. Eiropas infrastruktūras pašlaik apdraud iespēja uh, kļūt um, nolietotām un tas īpaši attiecās uz transportu un telekomunikāciju infrastruktūrām. Mēs šeit nolūkam, nonākam tādā tā kā apburtajā lokā. Mēs gaidām labākus laikus, lai jā, um, darītu to, kas mums ir jādara, un šie labie laiki nekad nepienāk. Apsverot to, cik lielas ir um, finanšu vajadzībās, lai sasniegtu 20, 20 stratēģijas ir nepieciešami fantastiskas naudas summas, ļoti daudzi miljārdi eiro, lai varētu sasniegt šos mērķus. Mums ir e, jāpadara Eiropas tirgus e, interesants investoriem, un es domāju, ka, lai to panāktu, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam ir jākoncentrējās uz caurskatāmām uh, prioritātēm. Institucionālie investori ir gatavi investēt, ja vien mēs novērsīsim negodīgo konkurenci starp publisko un uh, privāto finansējumu. Uh, Tāpat jautājums ir par to, cik daudz naudas Eiropa investēs mm, infrastruktūrā. Atļaujiet man nepiekrist šādam viedoklim. Tādēļ, ka mums ir nepieciešams koordinēt uh, mērķus un politikas mums Eiropa ir jānovad pie vienotā tirgus, un ļaujiet man pateikt skaidri, pašlaik es skatos ar cerību nākotnī, taču es arī nevaru izvairīties no kritiskiem vārdiem. Es domāju, ka mēs esam bijuši pārāk piesardzīgi ar šo instrumentu. Mums ir maksimāli jānodrošina, ka mēs uh, nepasliktinām situāciju tirgu un neatbaidām potenciālos investors visi izdevumi ir jāizvērtē balstoties uz uh, skaidriem kritērijiem. Es varu saprast to, ka komisija vēlas skaidri definēt, kā tērēt naudu, taču uh, tirgi parasti reaģē negatīvi uz šādu veidu paziņojumiem, tāpēc es domāju, uh, ka mūsu pienākums ir konsultēties ar tirgus spēlētājiem, lai konsultētu par to, kādas ir tirgus vajadzības. Sadalījums starp privāto un publisko finansējumu un e, projektu obligācijām nevar notikt tekst post, ir jārada e, interesants e, finansēšanas mehānisms un mums vajadzētu nodalīt mākslīgus finansēšanas instrumentus, kas nekad arī neparādīsies, ja mēs nekļūsim ticami. Tas nozīmē, ka mēs saskaramies ar ļoti lieliem uzdevumiem šajā sarežģītajā dosjē. Un Es gribētu uzsvērt, ka es ar ļoti lielu interesi sadarbojos ar diviem pārējiem referentiem, kā arī ar virkni ēnu referentu, kas te strādā, un arī dažādo komiteju pārstāvjiem. Un tagad dosim vārdu manām līdz referentēm. Paldies! Uh, Valjans kundze, tagad dosim vārdu transporta komitejas līdzreferentiem Rikē kundzei un pēc tam Jālas Sanders kundzei un pēc tam mēs uzklausīsim ēnu referentus un uh, varbūt vēl kāds grib izteikties, tad paceliet roku. Maikl, es zinu, ka tu gribēsi runāt, tāpēc tu jau esi pierakstīts. Tā, uh, došu vārdu Rikē kundzei kas ir referente transporta komitejā. Paldies, priekšstādātāja kungs. Sveicu Itālijas komitejas priekšstādātāju. Gribu vispirms teikt, ka man bija liels prieks strādāt ar abām līdz referentēm, tās bija dāmas, tas bija tiešām ļoti patīkami, kaut arī tas bija visnotaļ sarežģīts, neparasti sarežģīts pasākums. Es gribu sveikt vispirms eh, komisijas drosmīgo priekšlikumu, kurā minētas vairākas problēmas, un gribu teikt, ka pašreizējā lietu stāvoklī gribētu pasvītrot trīs pieejas, kas ir šajā instrumentā, tas ir instruments, un četras problēmas, kas tur atrodamas, uh, un kas saistīts ar parlamentu darbu, manuprāt. Trējādā pieeja šajā instrumentā ir centralizācija, vienkāršošana un tehniskā palīdzība. Centralizācija, protams, ir ne tikai tīklu centralizācija, tiesa, to organizācija centrā un perifērijā, eh, priekšlikumi par koridoriem, pārēja no Petrota Network un redzamība otrkārt vienkāršošana saskaņojot stratēģijas 2020. gadam indikātors ar šo uh, in, instrumentu, um, budžeta elastība, i, finanšu instrumenti, kas ir kopīgi. Uh, Teksts balstīts uz sinerģiju, kas var pastāvēt starp transporta, enerģētikas un komunikāciju jomu, lai atbilstu līdzīgajām problēmām, un tādā veidā pārvaldība varētu izrādīties pozitīvāka īstenošanā. Un visbeidzot, trešā as ir tehniskā palīdzība šim instrumentam Eiropas līmenī, tā ir patiesa ekspertīze, uh, Un šī tehniskā palīdzība, protams, ir nepieciešama infrastruktūras savienošanas instrumentā saistībā ar finanšu instrumentiem, kas ir sarežģīti un reizēm tas ir jaunums, teiksim, kā Project Bond un tā tālāk. Dažādu līdzekļu izmantošana no dažādiem avotiem, kohēzijas fonds, piemēram, un eh, palī tehniskā palīdzība, kur mēs redzam, ka tehniķi un inženieri uh, Eh, saistīti eh, gan ar šo eh, lietu, gan ar finansēm, un te ir jautājums par centralizāciju. Mēs varam cerēt, ka šāda veida instruments dos labāku efektivitāti, jo tas sagrupē mūsu struktūrās iespējas, vienkāršojot tās un sniedzot tehnisko palīdzību, veidojot sinerģiju. Tomēr ir virkne problēmu, un es identificēju vismaz četras tādas, kas ir uh, lielas tādas sadaļas. Pirmais ir finanšu aspekts, un ja mēs redzam, ka mēs ātri varam vienoties par vadlīnijām, tad tiklīdz runājam par naudu, tad lietas kļūst daudz sarežģītākas šeit gan parlamentā un sarunās ar padomi. Kā labi tika atgādināts, infrastruktūras savienošanas instruments ir sava veida tāda kaste, kas iekļaujas daudzgada finanšu plānā. Un tur ir daudz Eh, problēmu eh, nodalīt šo kasti no tā satura, un te ir skaitļu problēma, kas jau tika minēta, jo te ir budžeta pozīcijas, jo norādīt daļu no kaut kā, tas varētu likt visam uzsprāgt. Tas ir tāds sarežģīts jautājums. Atbilstība, protams, liek sekot cipariem, Eh, savukārt mēs, protams, esam atkarīgi eh, no uh, skaitļiem. Ja mums ir jāpārvalda 50 miljardi, tad tas ir viens, ja ir daudz mazāk skaitļi, tad tas būtiski maina lietas apstākļus. Ir arī citas budžeta problēmas, absolūtie skaitļi, kas nāk no dažādiem fondiem. Te es domāju par kohēzijas fondu ar reģionālo pārvaldību ļoti īpašā veidā. Un, uh, Eh, konverģences valstīm. Otra problēma ir eh, piešķiršanas problēma, tas, jo šāda veida mehānismā ir jautājums par fondu sadali starp projektiem, finansēšanas mehānismiem un finansēšanas avotiem. Un šim trim aks, asīm kaut kā jāveido vienots veselums. Uh, jautājums, kas ir uh, centrālais tīkls, globālais tīkls, koridori, vajag skatīt projektus, identificēt tos, kas ir agrākie un kas ir jaunie projekti. Subsīdiju projektus vajag kombinēt ar finanšu mehānismu un subsīdijām. Finanšu instruments, kas ir jau zināms, kas ir uh, novatorisks, un tālāk garantijas, aizdevumi, eh, project bond un tā tālāk. U, un trešais elements starp finanšu avotiem, eh, ne TNT fondiem, kohēzijas fondu, ko var dot Eirobond, ko var dot uh, Eiropas investīciju banka un tā tālāk. Eh, runa ir par ilgspējīgiem projektiem, un šeit jāatrod kaut kādā veidā līdzsvars starp privāto un eh, publiskā sektora naudu. Šāda veida piešķiršana, kas notiek finanšu pārvaldībā, liek izvēlēties projektus, to finansēšanas mehānismus, eh, no kurienes nāk līdzekļi, un tas ir kaut kas, kas jāpiedāvā šajā mehānismā. Trešais ir pārvaldības elements. Uh, pārvaldība ir Eiropas kopienas līmenī, un kā tiek sadalītas funkcijas starp izpildu funkciju komisiju, Eiropas investīciju banku, kas darbojas kopienas līmenī, kāda ir komitoloģijas loma un kā, protams, parlaments un padome vienlaikus tiek iesaistīti un saglabā kontrolas spēju valstu līmenī ir pārvaldība, lai zinātu, kāda loma ir dalību valstīm, eh, piešķirot līdzekļus no kohēzijas fondas, ir savs līdzekļus, kādas ir eh, diskusiju kapacitātes reģionālajā līmenī par projektiem, kas ir saistīti ar Eiropas struktūriem. Visbeidzot, koridori ir debašu jautājums Te jārunā nevis par tādām vadlīnijām kā geogrāfiskā atlase, bet nu tīri finanšu pārvaldība. Tas ir tas, ko es gribēju teikt, priekšsētāja kungs. Mūsu izaicinājums būs vispirms, lai iegūtu apropriācijas padome, jānodrošina optimālā vadība attiecībā uz eh, projektiem iesaistot arī EIB, aizsargā savienības intereses un izveido tālāko kontroli, koordinējot atbalstītos projektus. Gribu atbal, at, atzīmēt, ka šeit runa ir par izaugsmi Eiropai, nodarbinātību un konkurētspēju. Manuprāt, šāds izaicinājums ir pelnījis, lai mēs pie tā ieskartos un aplūkotu. Paldies, tālāk vārds Ajālas Sendēras kundzei. Tagad man pēc tam ir garš uh, runātājs saraksts. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vispirmām kārtām vēlētos sveikt uh, eh, Vālijānas kundzi un arī visus kolēģus no ITRE komitejas. Es domāju, ka tas ir. Uh, Brīnišķīgs darbs, ko mēs paveiksim kopā uh, Un eh, mēs eh, noteikti nonāksim pie sinerģijas starp trim galvenajām masēm. Es eh, gribētu teikt, ka pašreizējā krīzes situācijā un pēc pilsoņu pieprasījuma uh, kā arī ar um, tādiem globāliem izaicinājumiem kā Ķīna un ASV, katru no savas puses. Es domāju, ka šīs noteikti ir izaicinājums, kas noteikti um, skārs Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Tāpat es gribētu teikt, ka uh, farmakungs jau minēja, ka starp padomi un parlamentu ir ļoti karstas debatas. Un uh, runa nav tikai par to, ko prasa mūsu kolēģi no budžeta komitejas bet arī ar to, ka bieži vien mums tiek izvirzīta prasība, ka netiek pieminēta cipari, bet tikai principi. Bet, ziniet, nu, tā problēma jau sen ir bijusi tāda, ka mums nav pietiekama finansējuma, lai mēs varētu koncentrēties mm, uz tām uh, pārslogotajām transporta infrastruktūrām, kas uh, ir eh, jāatslogo. Uh, Un te mums ir nepieciešams pietiekams finansējums, lai izkļūtu no marasma, uz kuru mūs pagrūda pēdējie budžeta lēmumi. Un tās attiecās pilnīgi uz visu, gan uz enerģiju, gan telekomunikācijām, gan uz transportu. Un kas attiecās uz sinerģijām, tad uh, uh, mums. Uh, ir bijis transporta komitejā iespēja uh, strādāt jau pie visiem šiem jautājumiem un arī izmantot to, tās priekšrocības, ko mums piedāvā atjautoja, atjaunamās enerģijas un tam līdzīgi. Kas attiecās uz CF, tad neko daudz uz tur nevaru piebilst. Mani kolēģi jau izteicās. Es domāju, ka tiešām ir jāpanāk tas, lai būtu pēc iespējas lielāka pievienotāka, pievienotā Eiropas vērtība. Nu, pašlaik padome mums ir izdarījusi lāču pakalpojumu. Man šķiet, ka viņi e, grib rīkoties it kā steidzami uh, ar tādu prezidentūru trio palīdzību, kas ir nedaudz savāda, bet nu, nonāca pie tā, ka e, lācītis ir izaugs, lai paskatītos, kas viņam ir vēdrā, un beig beigās mēs esam nonākuši no jauna pie starpvaldību instrumenta. Uh, Mums ir jāpārliecinās par to, ka ir sinerģija starp eh, kohēzijas fondu un citiem fondiem. Un mums ir nepieciešams ne tikai pārvaldības instruments, bet arī finansēšanas instruments. Un eh, tāpat mums arī ir jāņem vērā jaunās izpilda aģentūras loma. Tas arī būtu galvenais. Lielas paldies! Paldies, Ajāla Senders kundzei. Tagad es nosaukšu runātājus un pēc tam. Tā Eh, ja vēl kāds grib izteikties, lūdzu paceliet rokas, un pēc tam es pateikšu, cik ilgi jūs varat runāt, lai būtu godīgi. Kančenkungs. Rillo, Mr. Tobacco, Mr. Kramer, Zīl, Mr. Vidal, Mr. Alkadrove, Mr. Grosh, Mr. Kumutsakos, Mr. Bradbourne. Mrs. Tikau. Mrs. Senilova and Mrs. Mr. Marinescu, Mrs. Bilbao. In fact, there's not many. Let me. Nu, ziniet, eh, varbūt uzsaisījuši sarakstu ar tiem, kas nevēlas izteikties. Tā būs vieglāk. Tagad nosaukšu vēlreiz visu sarakstu, un pēc tam ir viss, citādi būs 30 sekundes. Kad... Krama, Zīla, Vidal, El Khadraoui, Grosh, Koumoutsakos, Bradbourne, Tikau, Senelova, Bilbao un Marinescu. Everybody ha- Visi apmierināti. Viss pārdots. 14 runātāji. 3 minūtes katram. Lūdzu, katrs var izmantot 3 minūtes. Uh, E, transporta pārstāvjus es draudu ar savu āmuru, ja viņi pārkāp šos noteikumus. Lūdzu, Kančēn kungs, jūs pirmais. Eh, nu, nu, vajadzētu būt iecietīgākiem ar mani, jo esmu nu, referents šajā jautājumā. Un, eh, līdz ar to man ir tāds sajūta, ka man ir eh, dažas lietas sakāmas šajā jautājumā. Uh, Mm, tā tad sasaistīt izaugsmi, nodarbinātību. Mēs šobrīd radām veselu virkni dažādu lietu, bet realtātē es neredzu, kā tas konkrēti izpaudīsies, kā mēs varēsim to konkretizēt. Un eh, man ir četri punkti. Pirmais jārespektē komisijas piedāvātais budžets. Mēs jau dzirdējām pirmo referentu, kurš jau teica, ka ir 10%, kas ir celti galdā. Tālāk. Racionalizēt to, kas mums jau ir. Censties realizēt šo mīksli starp eh, transporta un reģionālo komiteju. Censties eh, apvienot šos desmit miljārdus. Un mēs jau tagad dzirdam kritiku Un, un um, tam vajadzētu tieši veicināt procedūru, ņemt vērā to, ka progress, kas ir panākts visos šajos tīklos, ka tam vajadzētu radīt uh, stimulus, un mums vajadzētu visu to padarīt racionālāku. Izvēlēties inovatīvus instrumentus, tika runāts par obligāciju projektiem, project bonds nu, šorīt, un um, Tur bija tāds, tas mazs jautājums, mazs maz budžets, un tas ir kā aspirīns smagam, smagam slimniekam. Un eh, trešais apsvērums, tas ir jautājums, ko uzdodu kolēģiem, jāatbild ar jā vai nē, bet, manuprāt, ir pienācis laiks runāt nopietni. Un eh, es domāju, ka liela daļa mm, IPP piekrīt man, un te nav runa tikai par publiskā privātā plāna noslēgšanu. Mums jābūt drosmīgiem, lai varētu doties uz priekšu tālāk un investēt mm, kā Eiropai un komitejai un komisijai atrast uh, savus instrumentus, vai to sauc par obligācijām vai citādi, un es to sauc par obligācijām, un tās izmantot tā, lai tieši piedalītos infrastruktūru uh, attīstībai transportā un telekomunikācijās un enerģētikā. Mēs esam, mēs esam paredzējuši 1400 miljārdus, mums ir jāspēj virzīties uz priekšu un neķerties klāt tikai šim Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam? Nu, lūk, šis jautājums, kuru es uzdodu, un es vēlētos, lai kāds man atbildētu, lai kāds man saka, ka vai nav īstais brīdis, vai arī, ka mums nekad nebūs iespējas to paveikt, bet es uzskatu, ka mēs jau esam daudz cīnījušies, un es uzskatu, ka ir. Tas ir izšķiroši ko mēs darām izaugsmes labad, un izaugsme var balstīties tikai uz to, kas mums ir kopienas budžeta ietvaros. Pirilo. Es jums atstāju nedaudz vairāk laika, un tagad Perilis kungs. Paldies priekšsēdi. Tātad šeit runa ir par pakotni, modernu, efektīvu enerģētikai, transportam un telekomunikācijām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi iekšējiem tirgumam. Tā, lai nonāktu pie šī mērķa, ir nepieciešams no jauna izgudrot Eiropas stratēģiju infrastruktūru jomām. Pārāk daudzus gadus dalību valstīm bija investīciju stratēģija, kas bija neatkarīga un tā nekad netika koordinēta Eiropas līmenī. Tātad atsevišķas dalību valstis nav pievērsušās virknē projektu, bet, manuprāt, šādai stratēģijai jābūt eh, tikai Eiropiskai un tai noteikti jābūt ilgtermiņā. Un pateicoties šim instrumentam, Eiropas komisija centās piešķirt eh, jaunu eh, vērienu, jaunu grūdienu šim šādam kopīgam pamatam. Uh, tādai jomai, kurā ir nozīmīgs sinerģijas potenciāls, un mēs zinām, ka mērķis ir integrēt enerģētikas tirgu un nonākt pie tādas sabiedrības, kurā ir zemes oglekļa sastāvs, un tāpēc mēs cenšamies attīstīt tīklus, enerģētikas starpsavienojumus, un lai izmantot enerģētikas atjaunojumos resursus un izveidot pamatus, kas nodrošina piegādes drošības. Pilnīgi piekrītu. Uh, priekšlikumam. Tajā pašā laikā ir jautājumi par finanšu nosacījumiem, par izmantojumiem resursiem. Kā jau tika teikts, 4. februāra sēdē 2011. gadā mm, finansēm jānāk no tirgus, bet eh, tagad līdz 20. gadam jāraugās, cik tad daudz privātais sektors būs gatavs investēt un uh, enerģētikas mm, resursi būtu knapi nedaudz virs 9 miljārdiem eiro, kaut arī mēs runājam par 100 miljārdiem, kuri būtu jāparedz transporta sektoram. Vien. Līdz ar to vajadzētu konkrētāk noteikt šo mm, šo sektoru, kas ir iekļauts savienošanas instrumentā, un kā jau minēja citi, ir nepieciešams izveidot inovatīvus instrumentus gan finansējumam, gan eh, obligāciju projektiem, kuriem mm, vajadzētu būt uh, rosinošiem, stimulējošam efektam. Un mēs tādējādi ceram, ka mm, tas ļaus īstenot virkni projektu. Nepieciešams arī integrēt dažādus finanšu resursus, piemēram, struktūra fondi būtu jāizmanto, lai attīstītu sadales tīklus, lai veicinātu nozīmīgus investorus īstenot to, ko šis priekšlikums paredzētu, kas būtu tam nepieciešams. Tālāk, kā jau tika teikts, transportam un enerģētikai komisija vēl nav norādījusi, kāda tiks sadalīts šis uh, finansējums starp dažādiem projektiem. Nu, piemēram, ele elektroenerģijas un gāzes jomā. Paldies Perilo kungam, debakera kungs tagad. Voorzitter, um, ben ik enorm blij dat we vandaag onze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Priecājos, ka kopīgajā komitejā var piedalīties šajā viedokļu apmaiņā. Tas ir svarīgi mūsu parlamentam, aplūkot vien, vienotā veidā šo lietu un izstrādāt vienotu pozīciju, kas mums būs vajadzība sarunās ar padomi. Nav nekādu šaubu, mums ir nepieciešams šis infrastruktūras savienošanas instruments. Visās jomās - informācijas tehnoloģijas, enerģētikas infrastruktūras, transporta tīkli. Šis instruments ļaus iegūt finansējumu un atbalstu projektiem Mums nu pat ir bijusi pirmā viedokļu apmaiņa par daudzgadu finanšu budžeta plānu, un, lai sarunas būtu auglīgas, lai mums būtu pietiekams budžets, es gribu teikt, lai varētu veikt nepieciešamās investīcijas. Tik tiešām ir nepieciešams sadarboties, un tas ir labi. Parlamentam skaidri jāpasaka, ka valsts apropriācijām jāpalīdz, protams, bet te es pievienošos tam, ko teica Valēnas kundze, ir arī svarīgi tas, lai mēs parādītu savu interesi attiecībā uz privātajiem partneriem. Lai nebūtu nekādas nenoteiktības un ēna zonas šajā projektā, lai būtu skaidrs, lai nebūtu baiļu finanšu, eh, privātajiem investoriem, lai viņi tur, turpinātu investēt izpildāmajos kritērijos nepieciešama lielāka skaidrība, bet arī projektu izvēlē nevajadzētu, lai nu, būtu iziešana no privātā sektora valsts sektora virzienā. Mēs esam redzējuši pirmās iespējas, kā komisija varētu nonākt pie šī līdzsvara. Ir svarīgi pievērsties arī dažādiem šī instrumenta aspektiem. Mēs redzam, kāda iniciatīva nepieciešama transportam. Es personīgi piekrītu, lai tiktu piešķirti sākotnēji 10 miljardi no kohēzijas fonda. Tas jāsaglabā. Pēdējā piezīme priekšstādātāji. Tie ir specifiski transporta elementi. Šajā priekšlikumā es redzu, ka daudz finansējuma uh, atvēlēs iekšzemes ūdensceļiem un dzelzceļiem. Tas ir labi, nepieciešamā vienlīdzīga attieksme, bet nevajadzētu aizmirst arī jaunos veidus, kas pastāv vairākus gadus. It īpaši sauszemes transportā. Nevajag aizmirst sauszemes transportu. R kā jau teicu, runāšu īsi. Manuprāt, ir labi sadarboties starp komitejām, starp referentiem. Uh, un sapēna referentiem, kādu šajā lietā ir daudz. Tas mums ļaus runāt vienotā balsī un turpināt debates ar divām pārējām institūcijām, lai projekts būtu skaidrs. Jūs varat reiķināties ar mums, mēs atbalstīsim. Paldies! Paldies uh, no zaļajiem. Tagad Tervis kungs, kas ir uh, uh Andreferents. Paldies, priekšsādātāji! Man ir tagad brīnišķīgā iespēja satikties ar transporta komitejas locekļiem un strādāt pie šī svarīgākā dosie. Un mans viedoklis ir tāds, ka vissteidzamākā lieta ir pieeja kapitālam. Un par šo jautājumu jau uzsvēra gan Kačankungs, gan arī Prilokungs. Kā mēs vislabāk varam izmantot ES budžetu, lai uh, ietekmētu kapitāla tirgus. Paskatieties šodien situāciju Grieķijā, Spānijā, Itālijā. Pat ja jums ir ļoti, ļoti labs projekts, jūs dodaties uz banku. Un tā, tas tiek skatīts tādā kontekstā, kādā uh, Grieķija vai Itālija ir pašlaik. Nu, tad jūs varat nedabūt to aizņēmumu. Tad, kad mēs nonākam līdz detaļām, kā eh, tad uh, mums ir dažādi stratēģijas. Tad, kad runāja par transportu, tad parasti tika doti granti bet eh, tad, kad runa ir par enerģētiku, tad parasti tiek būvēta kaut kāda caurvadi, un tā ir uh, uzņēmēja darbība. Tāpēc jautājums, cik granti mums ir vajadzīgi enerģētikas sektorā? Pateicību sakot, man liekas, vispār varbūt granti nav vajadzīgi, ja mēs šādā veidā atveram eh, pieju uzņēmēja darbībai varbūt mums ir vajadzīgi kaut kādi vispārīgi nosteikumi, kā nacionālajie budžeta plāni, eh, dabas eh, aizsardzības, vidas aizsardzības noteikumi, eh, e-, enerģijas transporta noteikumi un tam līdzīgi. Un es domāju, ka padomē. Uh, par to ir jau bijusi runa, jo uh, katra dalībvalsts grib kaut ko teikt. Pēdējais komentārs. Komisijas dokuments apgalvo, ka ir atsevišķi jāizdala ne tikai transports, enerģētika, bet ir jābūt vēl sīkākam sadalījumam. Un tad mans priekšlikums ir tāds, ja mēs gribam uh, darīt kaut ko attiecībā uz PV. Kā tas darbosies? Nu tā, realistiski. Kā pārvaldes aģentūra varēs nodrošināt, ka šis projekts būs iespējams? Es domāju, ka kaut kas līdzīgs varētu notikt ar uh, dzelzceļa atjaunošanu, kā mēs varam panākt šos horizontālos projektus. Paldies! Paldies! Krāmer kungs, trīs minūtes. Ich denke, wir müssen zunächst mal analysieren, warum es in den letzten 20 Jahren, wo wir. Es domāju, ka sākumā ir jāanalizē iemesli, kāpēc mēs, mēs esam tik daudz iztērējuši šajos pēdējos 20 gados Eiropā. Tā īsti arī neveicot eh, šo sasaisti Eiropā. Mums nav nepieciešams nauda, mums ir nepieciešama vienkārši cita politika. Kādi tad ir projekti? Mēs eh, tiek teikts, ka nav vairs naudas. Un Brenau tunels ir par 50-60% gatavs. Tas pat nav tik svarīgi, bet nauda ir pazudusi, mums ir nepieciešams mērķis. Mums ir jārada Eiropa, kas garantē mobilitāti, un kad mēs redzam lielos projektus, un nu, tā ir laba lieta. Ņemsim par piemēru Stokholmas Palermo koridoru, bet ir Nirambēras Hemfurtes posms, kurā mēs esam daudz ieguldījuši Eiropas naudas, bet starp Minheni un Austriju nekas nenotiek. Tātad te nav tikai Vācija, bet arī dalību valstis, kas saka, nē, nē, neņemiet Eiropas naudu, tas ir Eiropas projekts, bet viņi negrib investēt nacionālo valstu projektu līmenī. Un uh, valsts interesi iespējams ir mazāka nekā e, citu valstu interesi vai otrādi. Tā vietā, lai būtu skatīt piecus koridorus, nu, paņemsim vienu. Dzelzceļa krāvas koridors. Piemēram, labāk, lai ir viens kārtīgs, nevis četri, kuri tiek tikai aizsākti, un nevajadzētu e, domāt lielas domas, bet arī rīkoties. 90% pasažieru mazākā 50 eh, km veids, un, un te ir zināmas nesamērības, kuras vajadzētu grozīt. Te ir jāņem vērā vairāk aspekti, kad tiek runāts par pārobežu jautājumu. Par piemēru ņemsim Slovākiju. Tur tiek teikts, ka viss ir pārobežu un Līdz ar to šis robežu šērsošanas fakts pazūd. Piemēram, starp Vroclavu un Berlīnu. Es jau šorīt minēju, poļi, viņi ir ieviesuši elektrību visur līdz Vācijas robežai, un Vācija to ir darījusi tikai mazākā posmā, un līdz ar to pietriek, pietrūksta šī posma, tā lai pabeigtu šo. Tajā pašā laikā miljoni tiek um, investēti Brenneram projektā. Nu, tas nav pieļaujams. Tātad mēs varētu pārsniegt šo Vācijas-Polijas robežu divās stundās, un es domāju, ka te ir tā Eiropas vērtība, kura ir nozīmīga. Ne jau tikai ar lieliem projektiem mums izdosies un nonākt pie rezultāta. Ir konkrēts politikas, kur jāinvestē naudu, un es esmu droši, ka tad mēs arī atradīsim naudu, lai to izdarītu. Jā, paldies priekšētāji kungs. Um, uh, pirms es gribētu teikt, ka Connecting Europe Facility pieeja ar ko komisija nāca um, ārā, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga, un tā sinerģija starp šīm dažādām nozarēm - transports, enerģētika un informācijas tehnoloģijas vai platjoslas internets - īstenībā nav tik daudz uh, telpiskā plānošanā vai, vai tehniskā ziņā, cik politiskā ziņā. Uh, jo šie līdzīgie finansēšanas principi, kas ir šajā te pieejā, ļaus beidzot tiešām sasaistīt lielas Eiropas Savienības daļas ar Eiropas Savienību, nevis ar kādu citu tīklu. Tas, piemēram, attiecas uz Austrum Eiropas teritorijām, kas ļoti labi integrēts joprojām ir, teiksim, energot elektrības tirgu ar, ar, ar Krieviju un citām bijušām padomu Savienības valstīm, nevis ar uh, Ziemeļa Eiropu piemēram. Un, un es domāju, ka arī tas, ka mums ar šo instrumentu iespējas ir beidzot arī pārvarēt šo, veidot vismaz transporta politikā šos projekts, kas patiešām ir ar Eiropas, Eiropas pievienoto vērtību. Un šeit uh, mums svarīgi būtu nepazaudēt koridoru pieeju, pamatīkla eh, koridoru pieeju, uh, jo ir mēģinājumi, protams, no šīs definīcijas atteikties uh, vairākās dalību valstīs, un arī ārkārtīgi būtiski neļaut izslēgt kohēzijas fonda 10 miljārdus ārā no šī, eh, šī, eh, šī Connecting Europe Facility fonda, eh, jo tajā gadījumā jums paliek tikai nedaudz paaugstinātie pārobežas finans, līdzfinansēšanas limiti, kas ir 40% pārobežu projektu sadaļām no, no, no TNT budžeta, kas, kā mēs zinām, kohēzijas, kohēzijas valstīs praktiski nozīmē, ka šie projekti netiks realizēti. Uh, Mēs to zinām no šīs finanšu perspektīvas pieredzes vairākos dzelzceļa saistītos projektos, kad jums jāsamaksā 70% no savas dalībvalsts puses šo dzelzceļa rekonstrukciju. Tas parasti nenotiek. Un tāpēc, ja mēs pa, pazaudēsim kohēzijas fondu šajā gadījumā, šie koridoru projekti nebūs un savienojumi paliks labāk, daudz labāk daudzās Eiropas Savienības valstīs ar trešajām valstīm nekā ar Eiropas Savienības Rietumu Eiropu un, un Centrālo Eiropu. Tāpēc es, es aicinātu kolēģis visā tālākajā darbā nepazaudēt šo eh, šo savstarpējo sasaisti, mm, eh, kas nākusi no, no komisijas priekšlikuma, un neizliet eh, bērnu ar visu ūdeni. Vēl jau vairāk, ja mēs pie šiem iespējamiem 100 miljārdu finanšu perspektīvu samazinājumu, pieļausim, ka ja tas bērns, kā mums nav tik mīļš, šiem desmit miljārdiem kohēzijas fonda naudas uh, sefā, tad visdrīzāk es to arī pirmo nogriezīs. Un neviens nedabūs dalību valstu kohēzijas fonda aploksnēs šo, šo budžetu daļu, šos desmit miljārdus. Paldies! Thank you, Mr. Zīle. Paldies, Zīles kungs, Vidāl kungs, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Jā. Vispār ir kaut kādas di divi sektori, kurā uh, investīcijas atmaksājās, tad bez šaubām tās ir infrastruktūra un arī pētniecība un zinātne attīstība. Un Eiropas parlamentā mēs esam saņēmuši trīs ļoti interesantus priekšlikumus regulas par transeiropas tīkla attīstību enerģētikas sektorā, tāpat arī Transeiropas transporta tīkla attīstīšana. Taču mūsu ciešā sadarbība, protams, ir ļoti apsveicama, bet uh, ar to nepietiek. Mēs šeit strādājam pie tā, lai harmonizētu kritērijus, optimizētu formas, izvēlētos infrastruktūras, kuras ir nepieciešams prioritāri attīstīt. Un tas uh, titāniskais darbs nekam neder, ja beig beigās mēs to nevaram finansēt. Un tāpēc finansējums joprojām ir stūrakmēns šai Eiropas infrastruktūra politikai. Viss sarežģījās vēl vairāk tādā finanšu krīzes situācijā, kādā mēs dzīvojam tagad. Dažās dalību valstīs valdības izjūt ļoti lielu spiedienu attiecībā uz konsolidāciju, un tāpēc mums ir jāizjau, jāizdomā jaunas formulas, kā iegūt kapitālu. Uh, Un eh, šajā ziņā šis regulas priekšlikums, kas uh, rada fondu, ar kur palīdzību savienot visu Eiropu, ir ļoti noderīgs. Viens vispārīgs e, eh, kriterijs, kas būtu jāmie, jāpiemēro, ir e, ieguvumu un izmaksu samērība taču reizēm ir arī vēl jāņem vērā tāds aspekts kā solidaritāte starp dalību valstīm, un to arī nevar ignorēt, īpaši tad, kad e, ir nepieciešama kopienas institūciju iesaistīšanās. Konkrēt runājot par enerģētiku, mums ir vienreiz jābeidz um, dzīvot ar tādām enerģētiskām salām, ja mēs gribam attīstīt nopietnu tīklu. Uh, Kas attiecās uz uh, transportu, tad tas arī ir viens no pamatmērķiem, jo tas atbilst Eiropas Savienības pamatprincipiem. Mums ir jāstrādā kopā, lai uzlabotu šo finansējumu, kaut arī tas bieži tiek kritizēts tādēļ, ka tas ir ļoti sarežģīts un necaurskatāms. Šī mehānisma radīšana Eiropas savienošana un arī dažādu mehānismu radīšana, lai finansētu šo infrastruktūru um, attīstīšanu, ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Paldies, uh, Elka Raujkungs, trīs minūtes. Um, Paldies, Paldies priekšstādātāji. Kā jau teica kolēģi, tā ir pirmā reize, kad mūsu parlaments pievēršas Eiropas transporta tīkliem, citiem trans Eiropas tīkliem. Visi mēs atceramies brīnišķīgo karti, ar ko mūs iepazīstināja. Nu, ļoti maz kas no tā ir ieraudzījis dienas gaismu. Manuprāt, ir trīs svarīgi elementi, kas jāņem vērā. Vispirms, vajag, lai būtu pietiekami daudz naudas, precīzi, citādi tā būs tukša kaste. Uh, 31,7 miljardi eiro Eh, transportam komisijas priekšlikums, tas ir vairāk nekā 8 miljārdi pašlaik šajā daudzgadu plānošanas periodā. Bet jāapzinās, ka tikai transporta megliem ir nepieciešami 500 miljardi eiro. Varat iedomāties. Un tas ir līdz 2030. gadam nepieciešams piešķirt šos līdzekļus tādā vai citādākā veidā. 31,7 miljārdi eiro. Mums ir novatorisks finansējums, un mēs esam piešķīruši 2 miljārdus. Tas ir veids, kā censties, ja gribat iegūt līdzekļus tirgos, bet ilgi, pārāk ilgi nav jāgaida, jo procedūra ir sarežģīta, un es nedomāju, ka šie novatoriskie instrumenti devēs visiem infrastruktūra projektiem. Tā tad nepieciešams, lai būtu pietiekami daudz naudas. Tālāk ir šie slavenie desmit miljardi eiro, kam jānāk no kohēzijas fonda. Es pieļauju, ka būs garas un ļoti dzīvas debatas ar padomi. Tostarp ar dažām centrālu un austrumu Eiropas valstīm. Šīs valstis vajag iedrošināt. Tomēr nepazaudējot, neizlaižot no skata galveno mērķi un principus jāraugās, lai finanšu piešķīrums būtu vairāk vai mazāk analoģisks, salīdzinot pa valstīm. Jāraugās arī, ka investē dalību valstu iespējās, lai tās varētu absorbēt šos lielos projektus. Par to ir jādomā. Tālāk, otrais. Jāskatās, ko mēs īpaši uzsveram. Tie var būt projekti ar pievienoto Eiropas vērtību, kurai jābūt skaidrai. Un mūsu projektu izvēle jānotiek saskaņā ar mūsu pamatmērķiem, kas norādīti Baltajā grāmatā, akcentējot transporta ilgspējību, akcentējot dzelzceļus, iekšējos ūdensceļus un tā tālāk. jāpatur prātā šie punkti, un kas saistīti ar transporta tīkliem Eiropā, ko nevar un, e, izlaist no skata šajās debatēs, ir vajadzīgs vairāk Eiropas Savienības iesaistes projektu pārvaldībā. Mums ir jābūt iespējām koriģēt, mums vajag koordināciju, sadar, tehnisko sadarbspēju paredzēt, paredzēt Eiropas tehnisko atbalstu. Un tas viss mums visiem kopā ļaus no šī projekta gūt panākumus neapšaubāmi. Mērķis, jebkurā gadījumā, ir, lai šie tīkli ļautu pabeigt iekšējo tirgu, lai ļautu radīt ekonomisko izaugsmi ne tikai īstermiņā, bet ilgtermiņā. Tas ir smags uzdevums, kas mūs sagaida, tas nebūs nekas viegls. Bet, ja mēs vienosimies par šiem mēķiem visi kopā, es domāju, ka mēs nonāksim pie rezultāta un varēsim virzīties uz priekšu. Mr. Grosh, three minutes, please. Grosh, kungs, trīs minūtes. Ich möchte nur zuerst mal sagen. Paldies, priekšstādātāja kungs. Um, šeit parlamentā mēs esam labi informēti veicot viedokļu apmaiņu, kā tagad, un cenšoties kopā pārliecināt mūsu partneri. Jo neko nedos tas, ka ir parlamenta komitejas, kas nu, tikai savā starpā runā. Jaunais priekšlikums, jāsaka, ir labs, un uh, transporta komiteja simtprocentīgi atbalsta to. Tas ir solis uz priekšu salīdzinot ar iepriekšējo. Uh, Ja priekš mums bija nu, nacionālās prioritātes 10, 15, 20, bet tagad mums ir tīkli. Tīkli Eiropas līmenī un tīkli, kas būs daudz detalizētāki un daudz plašāki. Un būs sais, sasaiste ar reģioniem. Katram reģionam, katrai valstī tur jāatrodas. Tas tā ir pirmā atšķirība no pagātnes un katram reģionam jāatrod savs projekts. Un jāpasaka skaidri arī gan dalību valstīm, gan padomē. Tālāk prioritātes, jūs teicāt, ir starp savienojumi, kuru pietrūkst pārobežu ziņā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav rentabli. Neviens nedzīvo tieši uz robežas, bet vienā vai otrā valstī. Tā tad nepieciešams eh, padarīt šo jautājumu par prioritāru un runāt par atbildību, kad mēs runājam ar padomi. Jāuzdod šis jautājums, vai jūsu valsts vēlas piedalīties šajā tīklā, būt tā daļai, vai jūs vēlaties uh, ieslēgties sevi vai tomēr sadarboties. Tas ir tas jautājums. Jābūt saprātīgiem, jāsaka, ka komisijai būs lielisks instruments, kas ļaus rīkoties līdz pat visatālākajiem reģioniem, un tālāk ir jautājums par zaļo, vai drīzāk balto grāmatu, par um, modālo, tā, modāliem transporta veidiem. Finansējums jāpasaka ļoti skaidri, un tas ir nu, tas, kas jāveic budžeta komitejā, tas, ko mēs piedāvājam, ir minimums. Globāli runājot, tas ir mazāk nekā tas, kas ir bijis līdz šim. Un nevajag aizmirst, ka mums ir bijuši 16 miljardi, nu tagad mums saka, ka būs 20 miljardi, mi, miljoni uh, uh, informācijas tehnoloģija un komunikāciju tehnoloģijām, bet tas viss nav īsti precīzi. Uh, Vēl jau vairāk tāpēc, ka ne jau visa reģiona varēs investēt šajos projektos. Tā tad jāatgādina budžeta komitejai, ka tas ir minimums un jārīkojas tā, lai investīcijas infrastruktūrās būtu plašākas šīm valstīm arī uh, budžeta taupības apstākļos jānosaka prioritātes, un transporta jomā investēt nozīmē investēt divējādi. Tad, kad mēs investējam un tālāk, lai, kad mēs uzlabojam situāciju reģionā. Bet tas ir jāizklāsta rakstiski. Kumutsakos, kungs, trīs minūtes. E, nu, paldies priekšsēdi, man nav nepieciešams viss laiks, visas trīs minūtes, jo man nav daudz kas piebilstams pēc eh, Matju Groša uzstāšanās. Mūsu strateģiskais mērķis parlamentam ir tieši tas, ko nu pat dzirdējām Eiropas tīklu panākumi. Mēs nevaram apmierināties ar to, ka vienkārši sasumējam valstu panākums, mums ir nepieciešami kopīgi pūliņi, Un mums visiem jābūt vienotiem tādos svarīgos jautājumos. Protams, šīs mehānisms ir jauns instruments, tas ir kaut kas pozitīvs, un mums tas ir jāsaglabā, un, ja iespējams, arī jāuzlabo. Ja vēlamies būt realistiski, tad mūsu pirmais mērķis, protams, ir saglabāt šo mehānismu. Un, protams, sarunas būs ļoti sarežģītas, nevajadzētu uh, Mm, maldīties ilūzijās, un te ir divi līmeņi. Ir daudz gadu finanšu schēmas līmenis, un ir arī mm, šis Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līmenis. Tā kā esmu mm, referents vārdlīnijām, transeiropas tīkliem, tad es varu teikt, ka esmu norūpējies, man te uzdodam jautājumu sarunu gaitā, vai tas ir labi gan daudzgad finanšu schēmai, gan arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, un tas, protams, ietekmēs mm, vādlīniju regulu, un mums ir jāraugās, kura tad būtu labākā pieeja, mm, skaitļi kādus minam, un vai tiks piešķirtas apropriācijas, principā nevajadzētu būt tā, ka konkrētas summas tiek minētas, un tas varētu ievērojami kavēt procedūru, lai kā, bet lai kā, kādas būtu arī risinājums, nu tā nebūs panacēja, ir skaidrs tas, ka jebkurā gadījumā būs mm, jābūt elastīgiem. Un visbeidzot pēdējā piezīme priekšsēdis vēlējos noskaidrot, jo mm, tādu lietu, ka privātais sektors mēs ceram ka tas eh, lielā mērā piedalīsies ar investīcijām. Nu, vai privātais sektors ir ieinteresēts šajā mm, infrastruktūras savienošanas instrumentā, vai arī varbūt eh, tam ir atturīga vai pat negatīva un kritiska attieksme. Būtu ļoti būtiski to zināt šajā diskusijā. Paldies! Bradborn, minutes, Paldies, Bradborn kungs, trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, man nevajadzēs trīs minūtes. Es gribētu koncentrēties tieši uz transporta jautājumiem. Cik tālu šeit bija dzirdams, man šķiet šeit ir tāda kā eiforija par to, eh, ko tik visu mēs varētu izdarīt ar šo jauno instrumentu un tā tam līdzīgi. Taču es atceros, ka es pavisam nesen piesaucu vairākus finanšu aspektus, un es arī neguvu pietiekami skaidrs atbildes par projekta obligācijām. Un vismaz tās man nepārliecināja, un arī itre komitejas locekļos devu jautājumu, tāpat nav skaidrs īsti, kādas būs dalību valstu saistības attiecībā uz šīm projektu obligācijām un kas uzraudzīs to, kā šie finanšu instrumenti tiek izmantoti un vai būs kaut kāda ekspertīze. Nu, un uh, tas rāda diezgan nopietnas bažas par pārvaldību, kad mēs runājam par finanšu aspektu. Mums tiešām ir nepieciešama kaut kāda skaidrība, kā šī pārvaldība darbosies, gan no finanšu instrumenta paša viedokļa, gan arī skatoties plašākā kontekstā, ja mēs raugāmies uz šo Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Tālāk mums ir arī jārunā par struktūru, par ko mēs te runājām. Man šķiet, personīgi. Es pagātnē esmu bijis saistīts ar Transeiropas tīklu. Mēs visi, tas esam sanākuši kopā, mēs visi sakam, ak, cik brīnišķīgi tas viss ir un cik daudz mums ir nepieciešams papildu naudu, papildu naudu, papildu naudu. Bet uh, mums ir jāapzinās arī, kādā situācijā mēs finansiāli pašlaik atrodamies. Tāpēc mums vajadzētu detalizētāk iepazīties ar šo projektu. Mums ir jābūt elastīgākiem savā pieejā. Protams, ka ir savienības puses, kam būtu jāpaskatās uz koridoru aspektiem, bet varbūt, ka citām dalībvalstīm ir jāskatās uz eh, citām aktivitātēm. Jālis Senders kundze eh, minēja eh, šo pārslogoto um, infrastruktūru problēmu. Uh, Nu, es domāju, ka e, uz šādām lietām mums vajadzētu skatīties, nevis uz kaut kādām tādām ļoti rigoristiskām un iepriekš definētiem plāniem, jo tad mēs nekur netiksim uz priekšu vēl 20 gadus, un viss notiks tāpat kā ar TNT programmu, un beigu beigās būs jāsaka, kā vienmēr, kad e, ceļš uz Elli ir labiem nodomiem bruģēts. Paldies! Paldies, tikau kundz lūdzu trīs minūtes. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să salut. Paldies, priekšsādātāja kungs. Arī es eh, vēlējos eh, sveikt šeit itres pārstāvi šajā jauktajā sanāksmē. Trans un itre E, kur tiekās. Tad, kad mēs runājām par Eiropas infrastruktūru, tā, tas ir vispārīgas intereses projekts, un mums ir īpaši uzmanība jāpievērš tam, kad mēs definējam šos vispārīgās intereses projektus. Tālāk, kas attiecās uz uh, desmit miljārdiem uh, eiro no kohēzijas fonda, kas tiks veltīti transporta infrastruktūras attīstības tajās dalībvalstīs, kas atbilst konverģences kritērijiem. Es domāju, ka tos vajadzētu uh, sadalīt nacionālā līmenī, bet man šeit ir jautājums gan komisijai, gan referentiem. Un te man ir jautājums par šo uh, regulas 11. pantu otro daļu. Uh, E, e, šajā CEF tur ir teikts, kā ir noteikumi, kas tiek piemēroti transporta sektorā, šīs regulas kontekstā tiks piemēroti specifiskiem koridoriem un kā tie no tiks izstrādāt ar šiem desmit miljārdiem eiro, bet vēlāk tiek teikts, kā tiks dota prioritāte tiem projektiem, kas pilda nacionālos e, kritērijus. Un tad te uzreiz, it kā no vienas puses ir komisijas prioritātes, bet no otras puses parādās nacionālajie kritēriji. Tālāk es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka 9. punktā, 6. 9. pantā, 6. punktā uh, tiek runāts pār ikgadējām un daudzgadīgajām uh, programmām attiecībā uz iepirkumiem. Un tur ir teikts, ka šajās iepirkuma programmās var tiks izstrādātas specifiskas normas, lai uh, notiktu šādi iepirkumi. Bet, ziniet, man ir svarīgi, lai netiktu ie, ie, E, nekādi papildus kritēriji izvirzīti. Protams, ja tie ir tikai procedurāli jautājumi, tad es neiebilstu, bet tur nevar kaut ko būtiski papildināt. Bet man ir vēl jautājums par 10 miljārdiem kohēzijas fonda līdzekļu. Uh, tad tiek runāts par tādu tā kā uh, sinerģiju uh, starp eh, šiem trim eh, sektoriem, un varbūt, ka pat tas notiks ar vienas aģentūras palīdzību. Nu, man liekas, ka te ir pretruna. Un es vēlētos eh, jūs aicināt ieskatīties nodaļā, kas attiecās uz elektrību, gāzi un uh, naftu. Nu, paskatieties, kas tur ir rakstīts, ka ir jāņem vērā uh, uzglabāšanas, rezervju veidošanas un tam līdzīgi. Tad, kad mēs runājam par informācijas tehnoloģijām, tad uh, galvenais uh, uh daudzums naudas tiks veltīts tam, lai radītu uh, visai Eiropas tādus pakalpojumus. Uh, bet es gribētu no komisijas saņemt kaut kādu paskaidrojumu par to, kas tie būs, kas tā būs par tādu e-pārvaldi. Paldies! Paldies, Senelov skundz, trīs minūtes. Kuj, pane predsedo, eh, jā si myslím, že obecně eh, myšlenka. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es domāju, ka mēs varam priecāties par šādu uh, Eiropas savienošanas instrumentu. Es domāju, ka ja mēs gribam vienoto tirgu, tad šis instruments ir uh, sine qua non nosacījums. Un uh, tomēr te ir ļoti daudz dažādu jautājumu, kas paliek neatbildēti. Piemēram, kas notiks ar projektiem, kas izrādīsies neveiksmīgi, uh, Kādā mērā varēs eh, saņemt finansējumu šādu projektu no kohezijas fonda? Tad es vēl gribētu parunāt arī par koordināciju. Mums ir noteikti nepieciešama labāka koordinācija. Es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka ir ļoti labi, ja mēs panākam uh, pārvaldes centralizāciju, taču es nesaprotu, kā tas tiks panākts. Tad vēl viens jautājums attiecās uz teritoriālo kohēziju un solidaritāti. Svarīgi ir paturēt prātā ne tikai transporta infrastruktūru, ko mēs pieminējām jau saistībā ar balto grāmatu, bet eh, mums ir arī jārunā par to, kā tiek izmantoti eh, mūsu finanšu avoti. Nu, Balkons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt, eh, sakot, kā ar pesimismu neviena problēma atrasināt nevar. Tāpēc es piekrītu Groškungam, kā mums ir finanšu problēmas visos sektoros, bet ja mēs te sēžam, tad tas ir tāpēc, ka mums ir jātiek ar problēmām galā, lai mēs rītā varam piedāvāt kaut kādus eh, risinājumus. Es vēlētos pateikt, kā es piekrītu um, priekšlikumiem, eh, ko šī regula piedāvā. Es domāju, ka mēs finansējumu dabūsim, un tad uh, mēs varēsim kontrolēt, kā tie projekti, <clears throat> kurus izpildīt apņemās dalībvalstis, varēs tikt kontrolēti. Es domāju, ka šis ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, tāpēc, ka visbeidzot Gan šī institūcija, gan komisija, gan padome beidzot ir sapratusi, ka mums ir jāveido kaut kas kopīgi Eiropas Savienībā. Un es gribu dot jums arī piemēru. Basku zemē 80. gadu beigās mēs sasniedzām 25 līdz 30% bezdarba dažās uh, vietās. Un Tobrīd bija budžets jāgriež vēl nopietnāk nekā pašlaik, un tomēr mēs riskējām. Mēs veicām infrastruktūru atjaunošanu, eh, jo mēs sapratām, ka ja mums ir jākombinē eh, taupība ar ekonomisko um, izaugsmi, un eh, tas mums ir palīdzējis samazināt bezdarbu. Un es domāju, ka arī šeit mēs varam izmantot līdzīgu piemēru. Un te es gribētu pateikt te divas lietas. Es piekrītu ļoti daudzām lietām, kas jau tika teikts. Mums ir jābūt konsekventiem, mums ir jārada kaut kas konkurētspējīgs Eiropas līmenī. Un mums ir arī jāuzdod jautājums komisijai attiecībā uz pilotu projektiem. Pilotu projekti var dot ļoti labus rezultātus, un tas, ja tie izdodās, Eh, tad arī privātais sektors varētu vēlēties investēt savu naudu. Nu, lūk, tas ir viens no risinājumiem, kur mēs varam naudu dabūt. Un es gribētu pajautāt komisijai, vai komisija varētu mums kaut ko pateikt par šiem pilotprojektiem un otrām kārtām. Ja tiešām būs uh, liels strīds par finansējumu starp dalībvalstīm, tad jautājums, kam mēs dosim prioritāti. Bet, ziniet, te jau nav finanšu problēma, tas ir politiskās kultūras jautājums Eiropas institūcijās. Vai mēs būsim vai nebūsim spējīgi nolemt to, kas ir Eiropas prioritāte, jo ir pilnīgi skaidrs, kādus mērķus mēs gribam pasniegt. Finanšu krīze no mana viedokļa aiziet otrajā plānā, jo mums ir jāspēj atrasināt politiskā krīze. Nu, un pēc tam es gribu uzdot jautājumu komisijai sekojošo. Jau divus gadus jūs strādājat ar dalību valstīm, lai noteiktu, kas ir prioritārie tīkli un strādājat ar saistībām, eh, kuras ir uzņēmušās dalību valsts attiecībā uz budžetu. Uh, lai uh, iegūtu šo finansējumu. Un tagad mans jautājums ir par šo sanāksmi, kas notika pagājušajā nedēļā. Vai dalība valstis ir eh, mainījuši savu viedokli attiecībā uz savām saistībām? Nu un vēl. Uh, vakar tika piešķirtas četras balvas par inteliģentās pārvietošanās um, balvu. Uh, Un uh, jautājums ir par to, vai mēs varam tehnoloģiski mobilitāti nodrošināt. Paldies, Marinesko kungs, lūdzu. <clears throat> Mulțumesc, domnule eh, președinte, eh, pentru... pentru... Paldies, priekšsādātāji. Vispirmkārt, es runāšu par transportu. Ir vesela virkne koridoru, kas parādās kā pielikumi dokumentam, bet jautājums par to, kā šīs prioritātes tika noteiktas. Nu, protams, tas notika balsoties uz iepriekšējām prioritātēm, proti uz TNT un um, 27 dalībvalstīm, un reizēm tiek aizmirsts, ka mums ir jāņem vērā arī ekonomiskā izaugsme un ka šiem koridoriem ir arī jābūt ekonomiskās attīstības motoriem. Tālāk projektu izvēle. Tā viņš šķiet, ka šeit tiek izmantots princips, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ un neviens neņem vērā ekonomisko aspektu un arī teritoriālo aspektu. Es domāju, ka, ja mēs turpināsim tādā garā, tad 2020. gadā mums nebūs neviena koridora, kas būs pabeigts. Es domāju, ka mēs atradīsimies tādā pašā situācijā, kādā esam pašlaik. Man šķiet, ka ar šādu pieeju mēs neko nepanāksim. Mēs vispār pat nepanāksim uh, Eiropas savienošanu. Es domāju, ka mums ir vispār jāmaina pieeja, mums ir jāmeklē cits risinājums. Tālāk, kas attiecās uz enerģiju. Tāpat arī šeit ir eh, vesela virkne prioritāšu. Un eh, tā ir taisnība, ka pati eh, tīklu savienošanas ar dalību valstīm ir prioritāte, tā ka pašlaik tā gan arī neeksistē. Tomēr mums ir lielāka uzmanība ir jāpievērš tam, lai mēs varētu garantizēt piegādes drošību, enerģijas avotu drošību. Man šķiet, ka tā naudiņa, kas mums ir, būtu jāvērš šajā virzienā, lai mēs neat būtu atkarīgi no viena enerģijas avota nākotnē. Paldies! Okay, finally, Mrs. Nu, visbeidzot, Gasī kundze. Sí, gracias, presidente. Solamente un minuto para recordar que una de las prioridades eh, de la Unión Europea. Paldies, uh, eh, priekšsādātāji. Pagājušajā nedēļā padomes sanāksmē Spānijas valdība centās atrisināt dažādus eh, jautājumus. Es gribētu jums pastāstīt par savu reģionu. Mans reģions paliek vispār nesavienots ne ar ko, e, ne pa gaisu, ne pa ceļu. Un Riohas reģions paliek vispār izslēgts. Līdz ar to paliek vesels Eiropas uh, reģions izslēgts no šī tīkla, jo mums ir piešķirti dažādi Eiropas fondi, kurus mēs ļoti lieliski esam izmantojuši. Kur tad paliek tad tā Eiropas solidaritāte, ja Rioja nesaņēma vispār nekādu finansējumu? Un kāpēc e, neviens nesaprot Spānijas valdību, kur, kas aizstāv šo Riohas iekļaušanu šajā tīklā. Liels paldies! Tālāk komisija, man šķiet, tas ir pakēkungs, kas visdrīzāk izteiksies. Lūdzu, pakēkungs! Ko komisija vēlas mums pastāstīt? Chairman, um, sure questions, so Paldies, uh, priekšstādātāja kungs. Es nezinu, vai laiks atļaus uh, atbildēt uz visiem jautājumiem. Es, es, es esmu pārliecināts, ka tas šeit nebūtu nepieciešams ka nebūs laika. Vispirms gribētu pateikties jums, ITV priekšstādātājiem, referentiem par šīs sēdes organizēšanu. Tas ir labs starta punkts darbam pie jaunā svarīgā instrumenta infrastruktūras savienošanās instruments. Galvenais mērķis ir atbalstīt izaugsmes programmu visās nozarēs, trijos sektoros, uz ko tas attiecas, un tas ļaus investēt infrastruktūrās, lai garantētu konkurētspēju, nu, pareizā virzienā, lai labāk darbotos mūsu ekonomika, lai labāk darbotos rūpniecība, kas bieži vien ir līderis pasaules tirgos. Runa ir par efektivitāti un kohēziju, un es pateicos uh, referentam, kas to atzīmēja. Sasaiste starp trim sektoriem skaidri runā par transversālajiem projektiem, tīra transporta uh, sistēma attīstība, tīra izaugsme. Uh, darbību informācijas jomā, un tie projekti, kas varētu rasties, varētu rasties arī citi, protams, un darbā, kas sākas, mums vajadzēs pievērsties visiem projektiem, jo priekšlikums balstās uz trim sektoriem, bet arī kopīgajiem priekšlikumiem no trim sektoriem. Runājot par valsts un privāto finansējumu, tas ir jautājums, kam pieskārās vairāki kolēģi. Uh, Piecus desmit pēdējos gadus notiek darbs pie TNT, un te runa būs par to, lai apvienotu privātos un valsts līdzekļus investīcijās, un priekšlikums vērsts uz to, lai mēs nonāktu pie līdzsvaras starp privāto sadaļu, kas dos labu daļu no investīcijām, un lai nostiprinātu tos punktus, kur nepieciešams arī valsts finansējums. Visbeidzot, būs nepieciešams raudzīties, kādas būs eh, privāto operatoru investīcijas un citu struktūru investīcijas, un kā, nu, kā darbosies novatoriskie instrumenti. Kāda piezīme, kas bieži atgriezās, saikne starp šo instrumentu un citiem budžeta instrumentiem finanšu uh, daudzgadu plānā. Reģionālajā politikā jums jau tika minēts, ir eh, miljardi, kas ir paredzēti, kas tiks piešķirti kohēzijas valstīm. Desmit miljardi tiks pārvaldīti tāpat kā citas sastāvdaļas šajā instrumentā. akcentējot īpaši tos uh, projektus, kas tiek nobeigti un dot Eiropas pievienoto vērtību. Ir saikne arī ar 2020. gada stratēģiju, infrastruktūras savienošanas instruments jāplūko inovāciju pētniecības un nodarbinātības kontekstā, Un te atkal ir saikne starp infrastruktūras savienošanas instrumentu un Eiropa 2020. gadam. Ir daudz miedarbības ar Eiropas investīciju banku un uh, Project Bonds pilotfāze un infrastruktūras savienošanas instruments būs būtiski elementi, novatoriski instrumenti, kas atvieglos privātās investīcijas, un tas būs līdzeklis arī dzan. Uh, lai rosinātu svarīgus investorus iesaistīties. Un visbeidzot, varbūt vissvarīgākais, visi atzīst saikni starp, eh, starp vadlīnijām, regulējošo satvaru un eh, satvaru, kas tiek veidots, lai palīdzētu projektu atbildīgajām personām, investīcijām Eiropas atbildīgajām personām, lai mēs nonāktu pie patiesas Eiropas pievienotās vērtības. Uh, Tas ir ambiciozs priekšlikums no vairākiem viedokļiem raugoties, gan uh, budžeta aspektā 50 miljardi tas ir svarīgs elements, būtiska summa, debatas būs sarežģītas, jo tā ir ambicioza summa, bet tas atbilst arī projektiem, kas identificēti mehānisma pielikumos, instrumenta pielikumos. Komisijas dienesti ir pielikuši lielas pūles, lai izveidotu saikni starp dažādiem programmas aspektiem, nepieciešo finansējumu, lai mēs varētu veicināt tīklu nobeigšanai. Tas ir ļoti ambiciozi raugoties no amplitūdas un koncentrācijas un instrumentu viedokļa, kas tiks izmantoti. Paldies, priekšstādātāja kungs. Mēs ceram, ka izdosies, ka mēs varēsim turpināt eh, strādāt, lai nonāktu pie mērķa. Paldies. Paldies, tagad došu ziņu mūsu referentam. Jājautā, vai vēl ir kas piebilstams, Baliānī kundze, vai vēlties kaut ko piebilst? Paldies! Es gribēju pateikt paldies visiem, kas uh, izteicās šajās debatēs. Rikē kungs. Vien pāris vārdus, lai teikt, ka visi tie, kas piedalījās diska, diskusijās, ļāva uzklausīt to, ka bija liels atbalsts. Priekšlikumam bija arī daudzas bažas un uh, grūtības, kas pārvarams, lai nonāktu pie laba teksta. <clears throat> Eh, arī es gribēju piebilst tikai to, ka mēs turpināsim strādāt un centīsimies sniegt atbildi uz visiem jautājumiem, kurus eh, dzirdējām, un mums arī ir iespēja ar ekspertu palīdzību risināt jautājumus, kas radās šajā sanāksmē. Es domāju, būtu ļoti labi, ka mēs varētu uzaicināt visus, kas vēlas turpināt strādāt pie šī instrumenta, un es ticu, ka mums viss izdosies. Muchísimas gracias. Well, Mr. Farm, anything you want to, to add before I bring you? Farm kungs, vai jūs vēlsties eh, kaut ko pieteikt? To Mr. Groš. Nu, daži vārdi Groša kungam. Jūs runājāt eh, finansējuma līmeni savienošanas instrumentam. Jūs teicāt, ka tas ir minimālais līmenis. Es piekrītu. Arī budžeta komitejā mēs jums piekrītam, bet te ir tāda problēma, kas ir dalība valstis un vēl ir arī padomi. Un um, lūdzu, ņemiet vērā, ka Dānijas prezidentūra un Dānijas valdība, kas īsteno prezidentūru, un tas arī bija avīzēs, tur tika prasīts mandāts parlamentam, lai samazinātu šī instrumenta uh, Mm, summas, e, un turklāt arī to ievērojam. Lūk, šāda ir situācija, Groškungs, un mums nevajadzētu tikai aprobežoties ar debatēm parlamentā, bet izdarīt spiedienu arī uz dalību valstu valdībām. Pretējā gadījumā būs e, jūtami samazinājumi šajā instrumentā. Nu, tagad e, Satorī kundze. Paldies priekšsēdi. Mums bija ļoti bagātīgs debats ar ļoti interesantiem uzstāšanām. Paldies eh, Simpson kungam par viesmīlību. Mm, paldies arī sekretariātam par sadarbību. Un es aicinu eh, vēlreiz tikties 24. aprīlī publiskā semināra ietvaros, kas noslēgs šo debati. Paldies! Mm, tagad vēlos atgādināt kolēģiem, ka 24. aprīlis ir datums, kurā mm, Intre komiteja ir uzaicinājusi transporta komiteju eh, piedalīties seminārā. Mums bija ļoti vērtīgas debates, abas komitejas varēja izklāstīt savas pozīcijas, varējām pavirzīties uz priekšu, bet mums vēl ir arī daudz darāmā darba. Katrā ziņā esam labi sākuši Mm, pateicos arī abu komiteju mm, locekļiem un itre locekļiem mm, par to, ka piedalījāties sanāksmē. Un ar prieku tikšos ar jums 24. aprīlī. Esam noslēguši šo sanāksmes punktu un transporta komitejas locekļus lūdzu nepamest zāli. Paldies! Five minutes, colleagues, five minutes, we'll start again. Pēc piecām minūtēm atsākam darbu. Okay, colleagues. Next item on the agenda. Nākamais darba kārtības punkts. Mums ir priekšsēdētāji paziņojumi par koordinātoru lēmumiem. Koordinātori nosprieda pieņēma lēmumu par pieciem dokumentiem. Viens ir par ziņojumu komisijai par SAFA projektu, tālāk ir rezolūcijas balsojums par ilgtspējīgu līdzekļu izmantošanu. Tālāk ir mobilitātes ilgtspēja, ir arī darba uh, programma komunikācijai, tur nav dokumenta, tālāk ir komunikācija komisijai, lai uzlabotu labāku uzvedību, un pēc tam ir vispārējais saziņojums par Eiropas Savienības darbībām 2011. gadā. Runājot par eh, STO projektu, un pārstāvja teikto sauszemes transporta jomā ir arī projekts par turisma vietām un pilsētu centriem un mobilitātes līdzekļu elastīgu izmantošanu šiem pilsētu reģioniem. Tika nolēmts, ka tikai viens Koordinators varēs izteikties sēdē apakšgrupā un vice priekšsēdiži arī varēs to darīt un vēl citi jautājumi varēs mm, tikt skatīti, grozīt līdz eh, ceturtdienas 12. Un ja vien priekšsēdis uh, nepieņems citādu līmeni. Citos jautājumos eh, tika skatīts grafiks, eh, atzīmēts tas, ka grafiks ir mainīts, eh, tamdēļ, ka ir jārīkojas pēc tam, kad tika samazināts tulkošanas finansējums. Priekšsēdis saka, ka. 2012. gada delegācija uz Vašingtonu netiks organizēta, un koordinātoru uzaicināja arī Šveices valdība no 19. līdz 21. septembrim Šveicē. Mēs atzīmējām arī projektu programmai 24. aprīļa noklausīšanai, Connecting Europe, kā arī vādlīnijām, TNT un. Uh, Mm, tālāk Islanda, Norvēģija, ASV. Projekta sakarā mēs vēl nerīkosimies, mums ir jāsagaida tiesas lēmums un juridisko lietu komiteja atbalsta komisiju. Līdz ar to tika pieņemts lēmums eh, pagaidīt, lai tiek pieņemts tiesas nolēmums. Uh, pirms nolīguma noslēgšanas. Tālāk runājot par mm, komisijas darba programmas struktūrālo dialogu 2013. gadam, tika prasīts grupām iz, izstrādāt līdz 12. aprīlim prioritāšu sākrakstu un par to Nē, par to tiks runāts 12. aprīļa koordinātoru sēdē un būs arī neformālā grupa turisma jautājumos un tika pieņems lēmums, ka prie, tur, transporta priekšsēdis vadīs šo grupu. Nu, tur būs arī transporta komitejas locekļi un tika prasīts, lai būtu arī izvirzīti locekļi šai grupai un arī e, nu, referenti Par referentu tika izvirzīts Fidansa, un šis jautājums tiks skatīts nākamajā koordinātoru sēdē. Un tas tie bija paziņojumi par koordinātoru lēmēm. Vai kādam ir jautājums? Jā, nav jautājumu. Mm, uzskatām, ka piekrītat. Nākamais jautājums prasība par dubultkorpusiem. Rikē kungs. Jā, šo prezidentu. Priekšsādātāja kungs, dialogs pabeidz labvēlīgi, jo padome pieskaņojās nostājai, par ko mēs balsojām komitejā. Proti nebūs problēma, mēs varam tuvoties galīgajam risinājumam un pieņemšanai pirmā lasījumā plenārā sēdē. Paldies! Okay, thank you, Mr. Rike. So our first reading agreement is... Paldies, Rike kungs! Tātad vienošanās pirmajā lasījumā, tehniskā vienošanās um, par dubult korpusā līdzvērtīgu konstrukciju pātrināt ieviešanu attiecībā uz, uz naftas tanku kuģiem. Um, maijā tiks balsots plenārsēdē. Paldies! Un pēdējais darba kārtības punkts. Pētījums par uh, kaņas piesārņojumu no dzelzceļiem. Dzelzceļa radītās trokšņa piesārņojuma samazināšana. Tā es tas ievedīšu kārtību savās piezīmēs. Mums ir Klausana kungs un Košjaka kungs, es nezinu, kurš te eh, ir man pie labās rokas, lūk, nu jā. Viņš nāk no Loģistikas un materiāla institūta. Kā jūs atceraties, Eiropas vides aģentūra 2010. gadā teica, ka trokšņa piesārņojums ikdienā attiecas uz 12 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, un komisija nolēma sagatavot ziņojumu un veikt pētījumu par trokšņu piesārņojumu, tostarp eh, kravas vilcienu vadīto piesārņojumu un to vilcienu piesārņojumu, kuriem ir vairāki dzinēji. Nu tad es nezinu, kurš no diviem uh, aicinātajiem gribēs runāt kā pirmais klasnakungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāja kungs, dāmas un kungi. Uh, Transporta un loģistikas institūts Dortmundas universitāte Un es gribu jūs iepazīstināt ar pieti, pētījumu, ko mēs veicām kopā no Karlsrojas kolēģiem. Tātad sākumā piesārņojuma avoti, kā arī pasākumi, kas vērsti uz to, lai samazinātu trokšņa piesārņojumu un pasākumi, kas veicami. Kā teica priekšstādātājs, ir miljonu cilvēku, uz ko tas attiecas. Tas ir mazākums, bet būtisks mazākums Eiropā - 12 miljoni. Viņi ir pakļauti milzīgam troksnim, kas pārsniec 55 decibels dienā un naktī. Ja mēs uzskatām, ka naktis sākas 23, tad 9 miljonus skar šis trokšņa piesāņojums. Tāpēc tika lūgts izveidot trokšņa piesārņojuma karti, kartografēt to, un tas mums ļāva labāk nosekt aglomerācijas kopumā raugoties. Ir pasākumi, kas netiek piemēroti vietējā līmenī un par ko jārunā. Nav vienlīdzīga sadalījuma uh, starp šiem iedzīvotājiem. 85% no tiem dzīvo sešās valstīs. Tur, kur dzelzceļa blīvums ir vislielākais - Francija, Vācija, Polija, apvienotā karaliste, Šveice. Runājot par citām valstīm, Slovākija, Čehija tās ir valstiskas avieskatas, bet nu, tas ir atkarīgs, protams, no geogrāfijas un e, no dzelzceļa transporta struktūras, jo dažās valstīs tas ir izteiktāk nekā citās. Lūk, e, nu, tagad tie paši dati tikai kartografētā veidā. Mēs varam redzēt, ka Austrija un Slovākija ir um, valstu saraksta galvgalī, ņemot vērā dzelzceļa satiksmes blīvumu ņemot vērā geogrāfiju un uh, dzelzceļa struktūru. Avoti piesārņojumam tie trījādi. 30 uh, līdz 30 km stundā tas ir lokomotīvas, jeb motora troksnis, jo uh, tas ir būtiskākais uh, trokšņu piesārņojums. Tālāk, līdz 200 uh, km stundā, no 30 līdz 200 km stundā tas ir um, ritošā sastāva vadītājs troksnis, eh, kad notiek berze starp riteņiem un sliedēm, atkarīgs no slieža kvalitātes, un ļoti lielos ātrumos tas ir aerodinamiskais efekts, kas ir piesārņojuma avots. Lūk, te mēs redzam kartogrāfiju senākajiem un modernākajiem uh, vilcieniem. Modernākajiem tas nozīmē vismaz eh, nevairāk kā 10-15 gadus vecu. Uh, Pēdējā laikā mēs redzam būtisku samazinājumu, bet, kā jūs zināt, ritošā sastāva ilgspējīgums ir garš, vajadzīgs daudz laika, kamēr tiks samazināts piesārņojums. Ir nepieciešami pasākumi, lai samazinātu trokšņu piesārņojumu, lai samazinātu avotu un tālāk arī infrastruktūru līmenī. Es gribētu runāt, kādi ir ierobežojošie faktori. Eh, pantogrāfu aizsardzība lielā aiz, ātrumā arī ir būtisks elements, tas ir tāds specifisks jautājums attiecībā uz infrastruktūrām, tas ir jauninājums, ir virkne ceļu, kur ir nelielas trokšņu emisijas, ir pretrokšņu barjeras, ir paaugstinātās barjeras, un, protams, laba labā stāvoklī ceļu uzturēšana arī var samazināt trokšņus. Bremzes bieži vien rada bezi, kas rada troksni un trokšņu piesārņojumu. Tas attiecas pirmām kārtām uz kravas vilcieniem. Praktiski visi preču vilcienu vagoni ir ar šādiem bremžu veidiem, un tas palielina preču vilcienu trokšņa piesārņojumu salīdzinot ar pasažieru vilcieniem. Šīs bremzes tiek izmantotas arī personīgajos transporta līdzekļos. Jauns bremžu tips, kas aizstās čugunu ar kompozītu materiāliem, pašlaik tiek izstrādātas, un rezultāti ir labi, parāda, ka trokšņa samazinājums ir 6 līdz 8 decibeli. Nepieciešams rast arī uh, skaņas absorpcijas mehānismu riteņiem. Tas, protams, ir dārgi, tāpēc ir visnotaļ atturīga pieeja jaunai uh, riteņu struktūrai, ritošajam sastāvam, drošībai un būtisks elements ir arī ekonomikas ilgspējība. Troksnis varbūt nav tik, nav pirmajās rindās, bet tas arī ir būtisks elements. Šeit mēs redzam Japāņu veidotu uzņēmumu, kur ir daudz ātrgaitas dzelzceļu, kas atrodas ārpus aglomerācijām. Tā ir, nu, drīzāk cita veida problēma Japāņiem nekā mums. Uh, Es izlaidīšu virkni tehnisku jautājumu un runāšu par pretrokšņa barjerām līdz divu metru augstumam. Ļoti, ļoti daudzās zonās ir arī līdz pieciem metriem, un tas ļauj samazināt garen virzienā trokšņa piesārņojumu, bet ir problēma ar vizuālo aspektu. Tagad ceļu stāvoklis, kas ir jāuzlabo, tas ir arī jautājums un regulāri, regulāri tos apstrādāt, e, dod iespēju samazināt rokšņa piesārņojumu, ja tiek izmantotas kompozīta bremzes, modernās bremzes, tad uh, bremžu plāksnītes šādā veidā. Un tas ir mazāk abrazīvs efekts uz riteņiem un būtiski samazina trokšņu līmeni. Bet tas būs iespējams tikai tad, ja vairumam vagonu notiks šī modernizācija. Citiem vārdiem sakot, ja puse no aprīkojuma tiek šādā veidā modernizēta, tad mums būs 3 decibelu samazinājums. Tas ir jūtams, bet nu, tas nav nekas milzīgs. Kāds, kāda ir būtiskākā priekšrocība? Uh, apmēram, eh, kad 90 eh, līdz 95% no aprīkojuma tiek modernizēts un kad tiek izmantotas kompozīta bremzes, ja būtu 95% aprīkojuma šādā veidā izmantots, tad būtu 12 decibeli samazinājums. Kā jau es teicu, Tā galvenokārt ir preču vilcienu, nevis pasažieru vilcienu problēma, jo šeit modernās un agrākās tehnoloģijas veiksmīgāk tiek kombinētas. Tālāk, kravas pārvied, pārvadojumi. Nav iespējams visus, visas vienības kas ir 370 tūkstoši līdz 400 tūkstoši vienības Eiropā, nevar visas modernizēt bet šeit būtu jāpiemēro tās kompozīta bremžu plāksnītes. Tas būtu visefektīvākais veids, kā samazināt trokšņa piesārņojumu uz dzelzceļa, kas īpaši ietekmē iedzīvotājs naktī. Tas ir sevišķi traucējoši. Ir arī tā sauktie kārstie punkti, nu, es varbūt neuzstāšu uz specifiski lokāliem punktiem, bet uh, bet runājot par ekonomiskajiem elementiem, kā stimulēt kā valdības varētu stimulēt šo trokšņa samazinājumu infrastruktūrās, vienlaikus saglabājot dzelzceļa konkurētspēju. Ir skaidrs risinājums, lai Nu, nevajag tra transportēt pa dzelzceļu, ja mēs negribam troksni. Nu, tīri ekoloģisks efekts būs, bet tas varētu ļoti smagi ekonomiski ietekmēt dažus uzņēmumus. Mēs piedāvājam sava veida atlīdzību, citiem vārdiem sakot, ieviest schēmu, kas tiktu izveidota, lai varētu ieviest šīs kompozīta bremžu plāksnītes kravas vilcieniem un dot finanšu atbalstu. Piekļuve piekļuves maksa eh, attiektos uz modernizētajiem vagoniem un vajadzētu izvairīties no tā, ka dzelzceļš zaudē konkurētspēju salīdzinot ar citiem transporta veidiem. Atgādināšu, ka nepieciešams vispirms finansēt vagonus, bet arī visus vilcienus kopumā, lai sasniegtu to efektu, ko es jau minēju. Un, protams, tam jānosadz operatīvās izmaksas Eiropas Savienībā, uh, Un tas, nu, jautājums ir par to, kā tas ietekmē īpašniekus un operātors. Um, ehm, attiecīgie pasākumi veicinātu trokšņa samazināšanu, bet es domāju, ka tik tiešām nepieciešams samazināt avota līmenī un koncepcijas līmenī to, jau šīs uh, trokšņa emisijas. Un tas ļauj izstrādāt jauna veida ritošo sastāvu, un jautājums, vai tie vai, vai tiem jābūt vidējā termiņa vai īstermiņa pasākumiem attiecībā uz ritošo sastāvu. Nu, tas ir riskants jautājums, jo mums iespējams nav tehnoloģisko iespēju visu uh, modernizēt ātri. Ja tas būtu jāpiemēro esošajam ritošajam sastāvam jaunās modernizācijas normas, tad tas varētu radīt būtiskas problēmas. Manuprāt, parlamentā vajadzētu apspriest jautājumu par pienākumu maksāt atlīdzību par trokšņa piesārņojumu, paredzēt šo eh, piekļuvis izmaksu modulāciju un uh, atkarību no infrastruktūras, lai tiktu saglabāt tāda sistēma, kas ļauj izvairīties no pārmērīga trokšņa piesārņojuma. Eiropas parlaments varētu to apspriest un prasīt tādu Eiropas finansēšanas režīmu, kas ir saistīts ar uh, transporta līdzekļiem un to kvalitāti un rosināt dalību valstis izmainīt finansējuma sistēmu attiecībā uz ritošo sastāvu vietējā un starptautiskajā līmenī. Ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā 15-25 gadu laikā problēma tiks atrisināta, bet 10-12 nu, gadu laikā mēs varam samazināt šo problēmu. Jā, at, šai nozarei tas būs interesanti ja konkurēt spēja salīdzinot ar citiem uh, transporta veidiem netiek apdraudēta, protams. Nākotnē būs iespējams, ja vēlaties, uh, runāt par vēl jaudīgākiem materiāliem, Un konkurēt spējas starp dzelzceļu un autoceļiem ir būtisks elements. Eiropas parlaments varētu prasīt komisijai piepr sagatavot tādas robežvērtības, kas uh, ļautu izvairīties no tā, ka notiek atteikšanās no dzelzceļa pārāk lielā mērā par labu sauszemes ceļiem. Vēl viens prioritārs jautājums - specifiski jautājumi attiecībā uz tā saucamajiem melnajiem punktiem, kas ir lokālā problēma kur infrastruktūras līmenī ir nepieciešams specifisks finansējums, kā es jau teicu. Paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies. Uh, vai jūs kolēģis vēl vēlas kaut ko piebilst? Labi. Jautājumi tagad no komitējas locekļiem pirmais Maikls un tad visi pārējie. Sāksim ar Maiklu. Kramerkungs pirmais un tagad man būs iespēja pierakstīt visus, gribu izteikties. Eh, Paldies par šo prezentāciju. Vienīgais, kas šeit iztrūka, bija skaitļi. Ja mēs vēlamies aprīkot vilcienus, infrastruktūras ir nepieciešams zināt izmaksas un ja 80% kravas vilcienu um, tātad tiktu aprīkoti, tad tas maksātu milzīgas naudas summas. TNT projekti pārādz 10 miljārdus trokšņu piesārņojumam, un problēma Eiropā ir tāda, ka nav Eiropas Savienības līdzfinansējuma, lai aprīkotu ritošo sastāvu ir paredzēts finansējums tikai infrastruktūrai. Kāpēc? Tas ir jautājums, kuru uzdodu. Vai jūs varētu apstiprināt šo skaitu un vai jūs varētu arī sniegt informāciju par trokšņu līmeni, pa posmiem un tiek runāts arī par mm, transporta līdzekļiem, jo tad um, būtu mazāk izdevumi un tad būtu uh, izdevīga situācija. Ja ļausiet priekšsēdes, atbildēšu vācu valodā uz vāciski uzdotu jautājumu. Mūsu pētījumā, kas bija izsmeļoši, visi mm, pieejamie skaitļi tika izmantoti. Runājot par apmēru, bija 70 tūkstoši un aprīkojuma cena bija 2 tūkstoši eiro uz vagonu. Mm, tas ir tāds izaicinājums. Un mums nepieciešams 550 tūkstoši eiro, un, kā jūs teicāt, tad šie pasākumi būs mazāk dārgi nekā citi. Er-, ich ergänze dann in Deutsch, wir haben Herr Kramer. Es vēlētos vēl piebilst, uh, Kramerkungs šajā pētījumā tiek teikts tas, ko jūs tieši teicāt, proti, ka ir gan ir šīs sienas pret um, trokšņu piesārņojumu, un te pašā laikā mums ir arī citi instrumenti, kas tiek ieviesti, un uh, tiek teikts, ka daļa no investīcijām, trokšņas samazināšanai, nevis infrastruktūrai, tas e, varētu arī palīdzēt. Jā, paldies, priekšsēdi. Es eh, uzskatu, ka šis pētījums bija ārkārtīgi interesants, bet tajā pašā laikā mums ir arī daudz jautājumu par izmaksām, kā jau jūs minējāt, nepieciešams meklēt eh, finansējumu Eiropas līmenī, mm, atbalsta pasākumus un jo īpaši šiem tumšajiem punktiem, kas eh, ļoti dārgi maksās, un te ir arī jautājums par dalību valstu finansējumu šajā mm, pētījumā, mm, par to tiek runāts. Vienīgais, ja pareizi saprotu, ka tikai Vācija un Nīderlanda apņemtos mm, piešķir finansējumu, un mm, te būtu runa nevairāk par 50% lielu investīciju, un mm, vēl te vajadzētu aptvert ne tikai investīcijas, bet arī mm, dzīves cikla izmaksas, vai jūs esat paredzējuši iespējamos risinājumus kopīgi apvienot līdzekļus Eiropas Savienības līmenī. Tas ir ļoti svarīgs centrāls jautājums. Brīdī, kad uh, dalību valstis arvien vairāk un vairāk samazina savus izdevumus ekonomisku apstākļu dēļ. Paldies par jūsu jautājumu, kā jūs pareizi teicāt, tikai um, dažas dalība valstu iniciatīvas ir jau uzsāktas un pat um, Vācijā tas pagaidām vēl nav iekļauts likumdošanā, tas ir tikai tāda iecere. Un varbūt šis jautājums uh, E, ir par to, vai mēs saprotam, cik daudz uh, cilvēku tas ietekmē. Pēc uh, e, 25 gadiem šāda problēma vairs nebūs, bet, nu, varbūt mēs gribam atrasināt to nākamo desmit gadu laikā. Un mēs negribētu, ka pasažieri pārmaksā par biļetēm tikai tāpēc, ka tiek izmantotas uh, um, mazefektīvas trokšņa aizsardzības metodas. Un uh, mēs varam aprakstīt tikai situāciju un problēmas, un varbūt risinājumu sniegt nav mūsu ziņā. Galerkungs. Paldies. Paldies par pētījumu prezentāciju. Arī Es uzskatu, ka tas ir ļoti interesanti, un mēs, protams, piekrītam tam, ko teica Krāmera kungs. Nepieciešams vairāk skaitļu, bet jūs jau teicāt, ka šie skaitļi ir pilnajā te ziņojuma tekstā. Politikas līmenī mums ir jārīkojas, mums ir tāds pienākums, lai saglabātu um, publikas piekrišanu uh, kravu vilcieniem, lai mums Bet, lai mums nebūtu tāda problēma, ka uh, vilciens iet no Rotterdamas uz Reinas ieliju, un, nu, šeit jāsaka tā, ka iedzīvotāji ir ļoti jutīgi pret trokšņa piesārņojumu, un kad jūs sakāt, ka uh, dzelzceļš, dzelzceļa loma pieaugs, tad, tad, tad nepieciešams sabiedriskās domas atbalsts šim jautājumam, lai tas būtu efektīvi. Jūs runājāt par dažādiem pasākumiem, jūs runājāt par to, kas būtu iespējams. Jūsuprāt, vai būtu iespējams Eiropas Savienības līmenī veikt jaunu atļauju izsniegšanu um, transporta līdzekļiem ar jaunajām bremžu sistēmām. Uh, nu, tika teiks, ka nav pietiekami naudas, lai visu uh, varētu aprīkot, bet vajadzētu atjaunot ritošo, ritošo sastāvu, un šajā brīdī tad mēs varētu uzdot jautājumu, vai cenu starpība starp veco un jauno modeli, kur izmantotas jaunās bremžu tehnoloģijas, nu, tomēr uh, būtu tik liela. Runājot par konkurenci, jāsaka sekojošais. Atkārtot, jaunā aprīkojuma izveidošanai tiek jāparedz degresīvs samaz, eh, finansējums, tāds finansējums, kas samazinās, kas eh, vai arī iespējama amortizācija, kas arī varētu būt šāda samazinošā Un tas varbūt ļautu nu, kaut kādā veidā korekti piemērot su, subsīdijas. Es nezinu, neesmu eksperts, bet es domāju, ka Eiropas līmenī tas varētu uh, novērst konkurences kropļojumus. Paldies! Un... Eh, paldies Gāvara kungam par šo jautājumu. Eh, jūs ļoti vienkāršā veidā izteicāt to, kas ir teikts šajā pētījumā. Pašlaik ir atļaujies e, vagoniem ar šādām bremžu plāksnītēm, bremžu klučiem, e, kas dod klusinājumu, un tālāk mums ir, tehn, nu, ir e, nu, tas līmenis, maksimālais piesārņojuma līmenis. Lai kāds arī būtu modelis, viens vai cits, jaunās bremžu plāksnītes dod klusinošo efektu, neapšaubām. Mēs varētu ņemt par piemēru to, kas ir ticis izdarīts uh, sauszemes ceļu jomā attiecībā uz CO2 emisijām. Mums ir eiro, noteik, eiro 6, 6 noteikumi uh, transporta līdzekļiem, un mēs varētu šeit darīt to pašu. Runājot par izmaksām, jāraugās, lai konkurēt spējas dzelzceļa nozarei. Uh, neciestu, neraugoties uz šīm izmaksām. Ir citas vietas, kur valstis var iekonomēt līdzekļus. Es domāju, ka nepieciešams ieviest bonusu sistēmu, nevis bonus malus sistēmu tā saucamo. Mrs. Meissner? Meisters Kons. Paldies, piekrītu Mikaela Kālera teiktajam. Uh, Nu, protams, pašreiz mēs runājam par trokšņu piesārņojumu, kādu rada lidmašīnas vai citi transporta līdzekļi, bet eh, jāņem vērā tas, ka šāda veida priekš eh, piesārņojums rada kaitējumu, kādu mēs nevēlamies. Bet eh, transportēšana, šie pārvadājumi tikai pieaugs, un mums ir jādomā, kā uzlabot situāciju dzelzceļa jomā. Uh, Es domāju, ka būtu nepieciešams uh, ieviest, kā teica Galerkungs, tādu rosinošu sistēmu un atalgot tos, kas investē šajā sistēmā. Un uh, te tiek uzdots jautājums par skaitļiem. Jūs tikko kā iepazīstinājāt ar savu pētījumu, ko mēs varētu darīt parlamentu līmenī un arī komitejā. Vai jūs plānojat to pašu darīt arī uh, komisijai, jo komisija parasti izdara priekšlikumus, ņemot vērā pētījumu, un pēc tam vīdes komiteja arī skatās tieši piesārņojumu jautājumus. Vai jūs runājat jau ar komisiju? We... Varbūt es atbildēšu angliski. Pirmkārtām mēs uh, atbildējām uz Eiropas parlamenta aicinājumu un sniedzām informāciju, uh, kas ir pieejama zinātniskos resursos, uh, Parlaments, protams, ir suverēns, taču nākamais solis būtu, protams, ja jūs vēlaties uh, runāt ar komisiju un tā sagādāt vairāk informācijas. Labi, turpin priekšādātājs tālāk man arī ir jautājums, ja drīkstu. Kad es tā ātri izskatu šo pētījumu, es ievēroju, ka tur ir diezgan maz informācijas par situāciju Vācijā, Austrijā un apvienotajā karalistē. Uh, taču es nevaru atrast vispār nekādu informāciju par Baltijas valstīm, Austrum Eiropu, Bulgāriju, Rumāniju, vai ir um, grūti iegūt informāciju par šo valstu dzelzceļu līnijām, vai kas par problēmu, jo man ir tāds aizdoms, ka tad, kad jūs palūkojaties uz uh, bremžu tabulu, kur ir rakstīts, cik ir modernu un cik nemodernu bremžu, mm, tad man liekas, ka uh, lielākai daļai uh, brītu vilcienu ir uh, šīs modernās bremzes, un tas nozīmē, ka nemodernās bremzes ir uh, Eh, kaut kur citur Eiropā, vai jums bija grūti sameklēt informāciju par Austrum Eiropu, vai arī kādu informāciju jūs atradāt attiecībā uz trokšņu piesārņojumu valstīs, kuras es pieminēju? Kā jūs pareizi atzīmējāt, eh, šī informācija ir dažāda dziļumu, ja tā varētu teikt. Un tas ir atkarīgs arī no dzelzceļa transporta intensitātes un arī tāpēc, ka diskusijas sākās tajās valstīs, kuras šī problēma skar smagāk. Taču, ja jūs ieskatāties 33. līdz 39. lapai, tad jūs redzat visas darbības, kas tiek veiktas dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs, kam ir uh, dzelzceļa aktivitāte. Un, protams, ka tad, kad mēs runājām par um, bremžu aprīkojumu, tad, protams, tas nepriekotie vagoni zināmā mērā ir atrodami Austrumēropā. Um, te ir pieminēta arī Čehijas republika, 150 km trokšņu barjeras. Um, tomēr nav padziļināta pētījuma, un jūs varētu izskatīt visu sarakstu, kas attiecās uz dzelzceļa transporta efektivitāti un uz ietekmēto cilvēku skaitu tad, protams, šajā pētījumā nav proporcionāli pārstāvēts visas valstis. Šveice, piemēram, <clears throat> uzskata, ka kontrole jānotiek reizi divos līdz sešos gados par sliedēm un to ietekmi. Otrs elements - daži dzelzceļi sūdzās eh, par šīm klusajām bremzēm. Eh, jautājums par eh, to, kā vad, vadīt vilcienu ar vagoniem, nu te, teiksim, nu, izmaiņas notiek par 1-2% gadā. Jā, tādu ātrumu mēs nenonāksim pie rezultāta, bet uh, līdz 2020. gadam Šveicē vecie modeļi būs aizliegti. Ja Eiropas Savienībā mēs pateiktu to pašu, tad mēs panāktu rezultātu tieši tāpat kā Šveicē. Vairs nebūtu neviena vecā modeļa. Un kā jūs zināt, mums ir, nu, teiksim, ir pilnvaru sadalījums Eiropas Savienībā. Es sākšu ar pēdējo komentāru. Ja jūs uzspiežat likumdošanu, kas aizliedz visas uh, vecās bremzes, tad tā nav. Un ja jūs nepredzat nekādu papildus uh, finansējumu, uh, tā, tas, tā būs pārēj no dzelzceļa transportu uz ceļu transportu ļoti lielā nozīmē. Tāpēc, ja Eiropas parlaments un Eiropas komisija vēlas doties šajā virzienā, tad ir nepieciešams uh, piešķirt papildus finansējumu un vienoties ar dalībvalstīm par to, kā var mobilizēt šo, šīs investīcijas. Uh, Un kas attiecās uz eh, tehniskajiem jautājumiem, tad jā, jums ir taisnība un tieši tāpēc eh, pašlaik vēl joprojām norisinās testi. Un tas aizņems kādu laiku, tas, protams, palielina izmaksas, taču es nevaru jums nosaukt kaut kādu precīzu ciparu par to, par cik. Um, runājot par Šveici, tad es piekrītu, ka uh, Šveice ir e, zināmā mērā paraugs ne tikai no finansējuma viedokļa, bet arī e, kā tā uztur savas dzelzceļa līnijas, un ne visas dalībvalstis var to atļauties. Vēl viens jautājums turpina priekšstādātājus, un tas attiecās uz riteņu un sliedes saskari. kā uh, riteņu, uh, ritošā sastāva uh, stāvoklis ietekmē troksni? Vai tam ir liela ietekme uz troksni? Protams, ka ir jāņem vērā abi aspekti. Mums ir um, nepieciešams aizstāt čugunu ar uh, čugunu plāksnītes ar kompozītu materiālu uh, plāksnītēm. Un uh, Krāmerkungs arī teica, ka mēs esam izpētījuši to, ka ir nepieciešams lai dzelzceļa kompānijas, kompānijas uzturētu labā stāvoklī savas uh, sliežu ceļus. Nu, protams, ka mēs ņēmām vērā abus šī jautājuma aspektus. Ļoti labi, vai ir vēl kaut kādi citi jautājumi? Ja nē, tad es vēlētos pateikties mūsu viesiem. Uh, paldies par to, ka jūs šodien ieradāties un mūs iepazīstinājāt ar savu pētījumu, atbildējāt uz jautājumiem. Un es esmu pārliecināts, ka mm, locekļi iepazīsies ar šo pētījumu ar vislielāko interesi. Tiešām vislielākais paldies jums, kungi! Nākamais darba kārtības punkts ir dažādi jautājumi. Man neviens neko nav iesniedzis pie citiem jautājumiem. Tad es vēlētos jūs informēt par to, ka nākamā sanāksme notiks 23. aprīlī Briselē um, pirmdienā pulkstens trijos, un līdz ar to sanāksme ir beigusies, taču vēlētos atgādināt koordinatoriem, ka mums ir jāpaliek un jāapspriež ar komisiju melnais sēraks, bet visiem pārējiem paldies, sanāksme ir beigusies.